Okay, um, we can, we can now... Labdien, dārgie kolēģi! Vispirms es uh, aicinu apstiprināt darba kārtību, neviens neiebilst, tad uzskatām, ka darba kārtība pieņemta tāda, kāda tā ir. Uh, Pāris paziņojumi. Vispirms, kā jau jūs varbūt zinat, 27. oktobrī prezidents Barozo paziņoja par uh, izmaiņu kopumu Reinām un Šemetām. Ab šīs izmaiņas eh, ir mūsu pilnvaru kontekstā un atbilstoši kārtības rūlim un atbilstošajiem pielikumiem. Mums ir nepieciešama uh, atkārtot šo komisāru uzklausīšana bez uh, papildus balsošanas. Šī noklausīšanās paredzēta 23. novembrī pēcpusdienā. Tas, ka komisārs Rēns šodien ir pie mums, uh, tam nav nekāda sakara ar uh, šo lietu. Tālāk uh, mums būs uh, publiskā noklausīšanās 5. decembrī no pusdienas trījiem līdz pusseptiņiem pēcpusdienā. Un tas nav patreiz iekļauts sanāksmes sarakstā, tā kā tā ir papildus sanāksme. un mēs runāsim par eh, depozītu garantijas schēmas trialogu. Otrais trialogs 26. oktobrī bija, un sarunas ir nonākušas strupceļā, kā polijas prezidentūra norādīja padomes eh, nespēja mm, izrādīt elastību kā arī ierobežotās divu attiecībā uz izmaksu periodu ir nodis pie šī situācija. Polijas prezidentūra informēs mūs vēl līdz 15. novembrim par to, vai ir iespējams atrast izēju šajā situācijā. Un E, ja jā, tad notiks balsošana plenārsēdē. Tālāk par SIPO otrais trialogs arī bija par 26. E, oktobrī Strasbūrā. Visi galvenie punkti tikuši izskatīti, panākts būtisks progress un e, četru āļu dokuments ar kompromisiem izdalīts visām politiskajām grupām tika pieņemta, vēl ir jāpieņem daži svarīgi lēmumi, tīpaši attiecībā uz to, kad beidzās nesīpās schēmas Tomēr mēs joprojām ceram panākt vienošanos ar padomu komisiju novembrī. Nākamais trialogs paredzēts 16. novembrī Strasbūrā. Tas būtu viss attiecībā uz maniem paziņojumiem, un tagad varam pāriet pie um, nākamā punkta, kas ir publiskā um, uzklausīšana par Eiropas pusgadu un pirmo pieredzi, kas gūta šajā laikā. Uh, Mītumās Tovskis, Eko padomes priekšsētājs un Olivs Rēns, eh, kurš ir ekonomikas monetāro lietu komisārs. Herman Van Rompuy, eh, biroja vadītājs, eh, paziņoja, ka viņi nevar ierasties citu pienākumu dēļ uz šo uzklausīšanu. Un mēs raukāmies, lai tiktu pilnībā nodrošināts tiesiskais satvers, kas attiecas uz ekonomisko pārvaldību un ekonomisks dialogs ar padomus priekšsēdētāju ļoti svarīgi un neatņemam šī procesa sastāvdaļa. Tādēļ es nosūtīšu vēstuli Van Rompoja kungam, aicinot noteikt konkrētu datumu dialogam pār šiem ekonomikas jautājumiem. Tāpat nesen saņēmām informāciju, ka bijušais uh, ECOFIN priekšsēdētājs uh, ir atsaucis savu klātbūtni eh, neparedzētu darba kārtības izmaiņu dēļ. Ņemot vērā šī jautājuma neatliekamību arī saistībā ar Eiro grupu, eh, mums būs jābeidz sanāsme ātrāk nekā eh, iepriekš paredzēts. Valsts sekretārs aizviet projektos Jan Vincentu, tā kā tas tiks nodrošināts. Tad katram no runātājiem es došu 5 minūtes komentāriem. Vispirms uzklausīšu jūs abus, un pēc tam uzklausīsim jautājumu tādu kopumu, uz kuru varēsiet atbildēt pirms došanās prom. Tad, kad mēs organizējām šo uzklausīšanu, tad mēs nezinājām, ka notiks e, šāda personu izmaiņa un ka šī situācija būs tik sarežģīta. Bet mēs saprotam. Ministra kungs, došu vārdu jums vispirms. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti. Kā jau teicu, es pirms vēlos atvainoties par to, ka man pēc brīža būs jādodas projām, tomēr gribētu labprāt atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Un pēc iespējas izsmeļošāk. Tā kā šī ir pirmā reize, kad man ir iespēja uh, būt šeit Eiropas parlamentā kopš sešu likumdošanas reformu pakotnes apstiprināšanas, kas ļaus mums novērst līdzīgu problēmu rašanos, un man ir tiešām liels prieks par to, ka mums izdevās panākt kompromisu, kas pieļāva šo sešu likumdošanas aktu pieņemšanu. Domāju, ka um, par spīti nopietnējām grūtībām, kādas patreiz piedzīvojam, es domāju, mums uh, nevajadzētu kautrēties un teikt, ka vismaz eh, šajā ziņā esam panākuši ļoti daudz, un tīpaši parlamentam pateicoties tas ir izdevies. Jo tieši tas ļāva mums eh, nonākt pie kompromisa. Polijas eh, prezidentūra labprāt izmanto šo iespēju runāt ar jums par eh, šo sākotnējo pieredzi, kas gūta Eiropas pusgada ietvaros. Šis process ir tiešām intensīvs un tīpaši pat cik tā ir pirmā reize un eh, šo procedūru novērtēšana tādā pilnā apmērā nav bijusi iespējama, jo tas ir tiešām noticis pirmo reizi, un šis process vēl nav pabeidzies, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs nevaram par to runāt. Vispirms es ievadā gribētu paust īsu analīzi par patreizējo situāciju. Tas ir ļoti svarīgi, jo patreizējā situācija ietekmēs jebkurus tālākos lēmumus, ko mums nāksies pieņemt Eiropas pusgada kontekstā. Kā jūs zinat, eh, nacionālā parāda risks draud ierosināt banku krīzi. Un var gadīties, ka mēs nonākam negatīvā spirālē, kad eh, finanšu tirgi arvien vairāk apšāba dalību valstu spēju apkalpot savus parādus. Tas savukārt metīs ēnu uz uh, to banku aktīviem, uh, kuras uh, ir uzpirkušas šīs valsts obligācijas, un tas varētu nonākt pie situācijas, ka šīs bankas nespēja aizņemties līdzekļus starpbanku tirgu un Eiropas um, investīcija bankas to ir norādējusi. Iepriekš banku krīzes arī ir novedušas pie uh, smagas ekonomikas krīzes. Tā tas ir bijis. Krīze, kas iesākās 2008. gadā, bija finanšu krīze, kas vēlāk izvērtās par krīzi ekonomikā. Patreizējā situācija, kas sākās 2010. gada sākumā, vispirms bija dalība valstu valsts parādu krīze. Un tagad tā nepilnībā, bet daļēji eh, sāk izpausties kā finanšu sektora krīze es, es nebūtu gribu teikt, ka tā jau ir kļūst par finanšu sektoru krīzi, bet pastāv risks, ka tas tā varētu būt. Lai kā tā kļūst par tautsēmniecības krīzi. Un tādēļ, domāju, visi esam viensprāts, ka situācija ir nopietna. Un ka tā varētu ilgtermiņā ietekmēt nodarbinātību, izaugsmi un nabadzību. Ir grūti iedomāties vēl piemērotāku brīdi runāt par pasākumiem, ko esam centušies realizēt kā Eiropas Savienība, lai mazinātu šīs grūtības, kas radušās krīzes dēļ un daļa no šiem pasākumiem sakrīt ar tātad Eiropas pusgadu kontekstu. Paldies, došu vārdu Olī Rēnu kungam lūdzu. Paldies, Šāron. Godātie deputāti. Gribu pateikties par šī doto iespēju pastāstīt par pieredzi, ko esam guvuši šī pirmā Eiropas pusgada kontekstā, kas uh, tika realizēta kā izmēģinājuma fāze vēl pirms sešu likumdošanas aktu pakotnes. Gribētu pateikties tīpaši jūsu komitejai par rakstiskajiem jautājumiem, ko iesniedzāt, jo tādējādi um, mēs varam saglabāt uh, galveno uzmanības tiem jautājumiem, kas ir svarīgi parlamentārās atskaitīšanās kontekstā. Es piekrītu Rostovskī kungam. Uh, par to, cik svarīgi ir pabeigt šo eh, sešu likumdošanas aktu pieņemšanu pēc eh, smagajām diskusijām parlamentā un padomē. Es gribētu apsveikt gan parlamentu, gan arī Eiropas Savienības padomu par panākto rezultātu, un es ar nepacietību gāju decembra vidu šai sakarā. Šī sešpaka noteikti var novērst ekonomikas pārvaldības eh, kļūmes Eiropā, tīpaši Eirozonā, nodrošinot eh, fiskālo paļāvību un ekonomisko, ekonomikas stabilitāti, lai nodrošinātu izaugsmu un jaunu darbu vietu radīšanu. Komisijas vārdā es varu vēlreiz apstiprinātu to, ka mēs noteikti izmantosim jaunos instrumentus, ko mums piedāvās šo sešu likumdošanas aktu pakotne pilnā apjomā un ar lielu apņēmību. Eiropas pusgads ir cieši saistīts ar šo sešu likumdošanas aktu pakotni, jo tā nosaka nepieciešamo ietvaru, kurā mēs darbojamies. Pēc brīža dalīšos pieredzē šai sakarā, bet gribētu teikt dažus vārdus par šīs dienas Eiro grupas sanāksmi, pirms pārējām eh, pie jautājuma par Eiropas pusgadu. Mēs darba kārtībā apspriedām vairāk svarīgs jautājums, tātad runājam par Grieķiju, par Itāliju, par uh, finanšu ugunsmūru uh, eh, realizēšanu un starptautisko valūtas fondu. Uh, un runājām par tiem līdzekļiem, kas eh, varētu nākt no starptautiskā valūtas eh, fonda pēc G20 diskusijām Kānās ceturtdien un piekdien. Šī dienas sanāksme notiek ļoti tādā izšķirošā un kritiskā brīdī, kad notiek tā zinām notikuma attīstība Grieķijā pagājušajā nedēļā G20 kontekstā. Uh, liela uzmanība tika pievērsta un daudz laika tika veltīts uh, diskusijām par eirozonas situāciju. Eiro zonas dalībvalsts saņēma milzīgu atbalstu un daudz ieteikumu un padomu no globāliem partneriem. G20 atbalsta lēmumus, ko 26. oktobrī samitā pieņēma Eiropas valstu valdību un valstu vadītāji, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību Grieķijā nostiprināt Eiropas bankas un lai izveidotu šos ugunsmūrus, kas nepieļaut krīzes tālāk izplatīšanos un uh, iedibinātu pamatus uh, drošai ekonomikas pārvaldībai Eirozonā. Grieķijas premjerministra Papandreo paziņojums pagājušajā nedēļā par referendumu radīja lielu neziņu un nedrošību par to, uh, vai Grieķijas valdība spēs realizēt to, kas uh, tika apstiprināts 26. oktobrī. Notikumi ir attīstījušies tālāk, un Grieķija ir uh, apņēmusies realizēt to, par ko nolēmām 26. oktobrī. Varu vēlreiz atgādināt to, ko mēs pagājušajā nedēļā teicām Grieķijai. Mēs uzturām savu apņemšanos un gatavību atbalstīt Grieķiju un respektējam Eirozonas samita lēmumus. Un mēs tagad, kā minimums, sagaidām, ka Grieķija pildīs to, ko tā pati ir apņēmusies. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu virzīties tālāk. Mēs esam aicinājuši Nacionālās vienotības valdību rīkoties un pārliecinājām viņus, ka tas ir vienīgais iespējamais veids, kā atjaunot uzticību finanšu tirgiem. Un patreiz darbs Atēnās turpinās, lai atgūtu zaudēto uzticību. Es tikos ar finanšu ministru Evangelijus Vinzēvs eh, Briselē, un es ticu, ka viņš Eirogrupu informēs uh, par šo pātrināto procesu tuvākajā brīdī, tuvākajās dienās. Tālāk, kas attiecās uz Itāliju, arī šeit situācija tika apspriesta G20 samita ietveros, ņemot vērā to, ka mm, Itālijas eh, finansiālā situācija uh, ir nebūtnē tā iepriecinošākā, un Berluskonī kungs informē par fiskālās konsolidācijas plānu, kas eh, ļautu izmantot izaugsmas potenciālu kontekstā ar Eiropas pusgadu. Šī pakotne, kad tā tiks realizēta pilnībā, būs svarīgs solis uh, lai atrisinātu Itālijas struktūrālās problēmas. Lai tālāk demonstrētu savu apņēmību, Itālija nolēma vērsties pie Starptautiskā valūtas fonda, lai tas kontrolētu tās saistību izpildi. Komisija no savas puses veiks detalizētu izvērtējumu un arī detalizēti sekosim fiskālajai un ekonomikas situācijai Itālijā. Lai veiktu šādu novērtējumu, mēs nosūtīsim atbilstošo misiju uz Itāliju jau šonadēļ. Dāmas un kungi, godātie deputāti! Šis Eiropas, tas ir Eiropas pusgads praksē, bet tagad pievērsīšos nedaudz teorijai un konceptuālajiem ietveram, kā arī pastāstīšu par pirmo pieredzi, kas gūta Eiropas pusgada ietvaros. Savos komentāros pieskaršos divām, trim galvenajām tēmām, un tad varēsim turpināt diskusiju. Tātad vispirms eh, tie ir jautājumi par dalību valstu atbildību un suverenitāte. Lai arī ne visas valdības bija simtprocentīgi priecīgas eh, par rekomendācijām, kas tām tika sagatavotas, tad tomēr dalību valstu valdību reakcijas uz eh, šo integrēto eksantu fiskālo un ekonomikas novērtējumu eh, bija pozitīva. Bet nenoliedzami ir tas, ka šis relatīvais entuziasms neatspoguļojās pilnīgi visos uh, eh, dalībvalstu parlamentos un sabiedriskajās debatēs. Daudzie tik teiks, ka Brisele pārkāp nacionālo suverenitāti, un mums štas, šis jautājums ir jāatzīst, un par to ir jārunā savā paziņojumā. Šajā sakarā man atbild būtu tāda, ka galīgo lēmumu par dalību valstu budžetiem pieņems attiecīgi dalību valstu parlamenti, tas ir nenoliedzami, bet tajā pat laikā dalību valstu parlamentiem ir jāapzinās Eiropas normas, situācija Eiropā un tas, ko šo dalību valstu parlamenti ir apņēmušies respektēt un izpildīt. Un šeit es domāju, tieši Eiropas parlaments varētu spēlēt svarīgu lomu, izmantojot starpparlamentārā dialogu formas. Vēršoties pie Lamberta kunga un uh, zaļo grupas, kas dažreiz nāk lejā ar ļoti kritiskiem komentāriem, un pirms pāris nedēļām tika publicēts ļoti kritisks ziņojums uh, par šo Eiropas pusgadu. Eiropas lēmumu pieņemšanas uh, procesa demokrātiskajai atskaitīšanās sistēmai ir jākļūst caurspīdīgākai un diskusijas nedrīkst vairs notikt aiz slēgtām durvīm, kur tie, kas uh, ministri, uh, kas ļoti pieklājīgi pieslēp savu kolēģu kļūdas. Es domāju, ka šis ekonomikas dialogs pozitīvi ietekmēs situāciju. Vēl viens jautājums, par ko gribēju runāt. Otrā jautājuma grupa ir saistīta ar Eiropas pusgada ietekmu uz politiku. Gribētu teikt, ka vēl varbūt ir nedaudz pārāk arī veikt tādu visaptverošu novērtējumu tam, kā šīs rekomendācijas noteiktajām dalībvalstīm ir ietekmējušas šo dalībvalstu politiku un Eiropas ekonomiku kopumā. Es tikai gribēju teikt, ka, piemēram, Spānija ir um, ņēmusi vērā tās izteiktās rekomendācijas un Spānijai ir izdevies zināmā mērā nomierināt situāciju finanšu tirgos par spīti nelabvēlīgajai situācijai tās tautsēmniecībā. Un varbūt es varētu atgriezties pie jums atkal janvārī, runājot par to, kā Eiropas pusgads un tā pasākumi ir ietekmējuši politisko situāciju. Es domāju, janvārī mēs būsim daudz viedāki nekā esam šobrīd. Noslēgumā gribētu teikt, ka es ļoti ceru, ka manas piezīmes, mani komentāri ir vēlreiz parādījuši to, ka es personiski un uh, komisija esam uh, gatavi ņemt vērā Eiropas parlamenta ieteikumus un kopā ar Eiropas parlamentu realizēt šo sešu likumdošanas aktu pakotni. Paldies! Um, Liels paldies! Turpin priekšstādātāji, kā jau norādīja agrāk, eh, daži cilvēki mainīsies. Tātad pirmā jautājuma kārta tiks uzklausīta no koordinātora puses. Un tātad tie ir tās ir ieceltās personas. Es nezinu, kas uzstāsties Eiropas tautas partijas vārdā, tad sākšu ar Udo. Lielas paldies, Šarona. Man ir apmēram 200 jautājumi Rostovski kungam, un nemazāk par 200 jautājumiem Olīrēnam, taču piedodiet, ņemot vērā šīs situācijas steidzamību, es drīzāk gribētu uh, Ehm, dot vārdu Anni Podimātai, kur speciāli ielidoja no Atēnām, lai uzdot jums dažus jautājumus. Lielas paldies, turpina Podimātas kundze. Paldies, eh, Šaron komisāra kungs, kā jūs zināt un kā jau jūs norādījāt vakar vakarā, eh, tika panākt vienošanās starp divām politiskajām partijām Atēnos, starp Papandreu, premjerministru kungu un galveno opozīciju, opozīcijas partiju, ko vada Samaras kungs, tiks izveidot koalīcijas valdība, un tās galvenais uzdevums būs nodrošināt pilnīgu eh, to lēmumu īstenošanu no Grieķijas puses, kas tika pieņemti 27. oktobrī, un tas attiec arī uz eh, tiem pienākumiem, kas izriet no šiem lēmumiem. Mums, komisāra kungs, ir jāpanāk, ka šie lēmumi darboties komisija un šī parlamenta deputāti daudzas reizes ir norādījuši, cik nepieciešama ir nacionāla kopības valdība, koalīcijas valdība un kopīga izpratne, lai varētu īstenot šos ļoti sarežģītos pasākumus un politiku. Kā jūs ļoti labi zināt, situācija Grieķijā, un jūs arī to esat pagātnī daudzreiz norādījuši uz to, tā situācija ir bijuši neilgspējīga pat pirms šī referenduma priekšlikuma. Nu, tagad mums ir risinājums, un tāpēc es domāju, mums visiem būs kritiski svarīgi raudzīties nākotnē, nevis pagātnē. Tātad, lai nodrošinātu, Nu, ka šī situācija darbojas, jo koalīcijas valdība ir tikai instruments, nevis pats pati vērtība kā tāda. Tad mums, komisāra kungs, ir jāiesaist sabiedrība, jāmotivē tā. Tātad mans jautājums jums ir šāds. Kādu vēstījumu jūs varētu nosūtīt Grieķijas pilsoņiem? Šis vēstījums būtu vērsts uz pozitīvu skatījumu, jo līdz šim par spīti uh, nepareizajiem lēmumiem, uh, šo lēmumu dēļ pareizāk, uh, Grieķijas pilsoņi ir jutušies uh, atstāt novārtā, ka viņam nerēķinās, bet tagad ir laiks pāršķiet jaunu lapas pusvēstures grāmatā, un eh, pirmais solis jau spērts vakar vakarā. Un es ceru, ka arī šīs komitejas locekļi darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai šī jaunā situācija nāktu par labu Grieķijai, jo tas būtībā ir visas Grieķijas, visas un visas Eirozonas interesēs. Tātad vai ir kāds pozitīvs skatījuma vēstījums no jūsu komisijas puses? Vai ir šāds vēstījums, kas pārliecinātu Grieķijas sabiedrības dau vairākumu iesaistīties mm, šo pasākumu īstenošanā? Paulas kundze turpina, es uzklausīšu visus jautājumus. Lūdzu, Silvija. Paldies, Šārona. Lielas paldies. Ministra kungs, komisāra kungs, paldies, ka esat mūsu vidū. Mēs to ļoti augstu vērtējam vēl jau vairāk, tāpēc, ka ne visi mums pievērš tādu uzmanību. Mūs māc liels bažas, tiešām milzīgas bažas. Ja jūs runājat ar pilsoņiem par to, kas viņus sagaida nākotnē, jūs apzināsieties, cik lielā mērā krīzes pārvaldība reāli notiek citos lokos, piemēram, opak lokā, tādā nezināmā, nesaprotamā lokā, un parlamenta loma arī te ir neskaidra. Jūs te runājāt par eh, sešu tiesību aktu pakotni. Kāds ir rezultāts? Un runājot par Eirozonas samīta secinājumiem, man pārsteidz viena lieta. Nevienam nav nekādas revolucionāras idejas. Uh, lai, iesa, lai iekļautu šajā secinājuma ziņojumā zināms elements no sešu tiesību aktu pakotnes. Piemēram, Comply Explain, tātad pavasarī mēs ar to nācām klājā, un tas bija vainagojums mūsu ilgostošajām diskusijām, kā jau jūs ļoti labi zināt, arī jūs personīgi tur bijat iesaistīti. Lai, un tātad parlamentā tas tika izplatīts, jo peer pressure Tātad eh, kolēģu spiediens bieži vien norisinās aiz slēgtām durvīm. durvīm. Taču Eirozonas padomu secinājumos nekas tāds neatainojās. Es saprotu, ka Rostovska kungs nebija īpaši iesaistīts, bet es te runāju, vēršos pie jums, komisāra kungs, kas ir tā spēle, kurā mēs spēlējam? Jo jūs te sakāt, ka parlaments ir ļoti labi strādājis, taču paiet 14 dienas un padome vispār neņem vērā parlamentu nostāju. Un es patiesībā negribu, ka mans vārds parādās tādā pasākumā, no kur nav nekādas jēgas. Taču uh, ar manu starpniecību netiek ņemt vērā arī citi cilvēki. Šis ir īstais brīdis risināt krīzi, taču krīzes risināšanas veids ir nedemokrātisks un tas ir pilnīgi apkaunojoši. Un vienīgā lieta, kas no, no, norisināsies, būs tas, ka cilvēki, kas 20 gadus ir strādājuši pie šīs lietas, uh, Eh, pilnīgi izgāzīsies, un mēs to nedrīkstam pieļaut. Mums ir ļoti svarīga loma spēlējuma, mums ir jāuzņems mūsu atbildība, jā, taču no otras puses, kā jūs gribat, ko jūs sagaidāt no Grieķijas tautas, ka viņi nejustos atstāt novārtā? Jo patiesībā eh, arī itāļi saņemot eh, vēstu no Eiropas centrālās bankas nezina, kas īsti to ir sarakstījis. Mums ir jānodrošina demokrātisks caurskatāms process, un runājot par šo seštiesību aktu pakotni, man ir kauns, ka tā netika ņemta vērā. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātāji. Tagad Eiropas tautas partijas pārstāve Danute Hūbnera lūdzu. Well, there, Man patiesībā neviens cits no Eiropas tautas partijas puses nav, saka priekšstādā, tātad pirmais vārds sieviete. Jā, liels paldies, tur, turpina Hubners kundze. Es gribētu uzdot jautājumu komisāru Rēnikungam. Protams, ir cilvēki, kas uzskata, ka taupības pasākumu pakotne ir jāpaplašina. Es personīgi tā neuzskatu, jo patiesībā tirgi manā skatījumā raugās ne tikai uz deficītu, uz parādiem, bet arī uz valstu iespējam izaugt. Un taupības pasākumu būtu jāvirza tā, lai tie veicinātu uh, uzticēšanos izaugsmu. Un tagad, ja jūs paraugāties uz uh, oktobra sanāksmes lēmumiem par 50% samazinātu Grieķijas parādu. Un tad te ir arī prasība, lai bankas par 9% uh, san, panāktu šo um, līdzsvaru. Tad patiesībā jūs tikai mazinātu izaugsmas iespējas. Tad kā komisija skatās uz šo mūsu sistēmas un mūsu policijas, policijas politikas veidošanas sistēmas eh, iespējām veicināt tādu valsts kā Grieķijas izaugsmi. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad Filips lūdzu. Runāšu angliski, komisāra kungs. Paldies, ka esat mūsu vidū, jo īpaši ņemot šos smagos apstākļus, es augstu vērtēju. Es neatkārtošu to, kas ir izpaužas mūsu pētījumā. Uzsvēršu tikai vienu lietu. Mums ir nepieciešams. Uh, nepieciešama ekonomiski integrētāta ekonomiskā pārvaldība Grieķijā. Par to nav nekāda šauba. Tas ir absolūti nepieciešams, ņemot vērā šo procesu. Tātad mums jānodrošina pirmkārt, ka tas darbojas konsekventi, un pētījums norāda, ka mums pastāv zināms problēmas politiskās konsekvences ziņā. E, te ir runa par valstu rekomendācijām, par Eiropas Savienības 2020 stratēģiju, nu to es visu nepieminīšu. E, vēl viena kritiska lieta ir sabiedrības atbalsts. Mēs zinām, ka pašreiz izvērstās politikas Eiropā ir daļa no ekonomiskās pārvaldības, no ārkārtas eh, palīdzības sistēmas daudzām valstīm. Un šie pasākumi daudzās valstīs netiek atbilstīti no sabiedrības puses. Protams, ka te tiek minēta Grieķija, taču es zinām, ka mums ir jā, jāpanāk atbalsts vispār. Lielākais risks šajā Eiropas pusgadā manā skatījumā ir tāds, ka tajā trūks demokrātiskas pārskatāmības, demokrātiskas politiskās atbildības. Ir mikroekonomikas eh, griezumā jāuzrauga visi šie pasākumi, taču tas netiek īstenots. Es pats uzskatu, ka galvenajos punktos, kad tiek pieņemt lēmumi, kad mēs patiecībā virzām ekonomisko fiskālo stratēģiju, šī virzība kļūst ar vien uh, saistošāku un manā skatījumā kritiskā brīdī jāpanāk, kas tiek atbild, atbalstīts no sabiedrības. Un es te uzskatu, ka tam ir jābūt atbilstīgi tiekam atbalstīti vismaz no šī parlamenta puses. Es te nepieprasu papildu pilnvaras parlamentam. Taču tad, kad jūs būtībā ist, eh, strādājat pie ikgada izaugsmes, tas būtībā eh, ir saistīts ar politikas vadlīnijām, tad eh, nodrošināsim to, kā koplēmumu politisku aktu. Šie ir īstie brīži, kad mums ir jāpaplašina politiskais atbalsts. Citādā ziņā man ļoti uztrauc tas, ka kopīgā ekonomiskā pārvaldība, integrētā ekonomiskā pārvaldība patiesībā izgāzīsies tāpēc vien, ka tai trūks politiskā atbalsta. Un tad mēs vienkārši uh, aizvirzīsim Eiropu politiskā disintegrācijā sadalīšanās procesā, ko neviens no mums nevēlas. Tāpēc es gribētu, lai jūs pārskatītu procesu, piešķirun tam lielāku demokrātisku atbildību. Es zinu, ka Eiropas Savienības 2020 stratēģijas saistošais akts ir jāpieņem koplāmuma procedūras ietvaros, un tas attiec arī uz citām, citiem aktiem. Un jaunā komisija nedrīkst darboties aiz slēgtām durvīm. Bieži vien mēs sakām, ka padomu darbojas aiz slēgtām durvīm, un patiesībā trojkas darbība Grieķija un arī citās valstīs ir tieši šāda aiz slēgtām durvīm. Un es domāju, šis ir kritiskais brīdis, kad mums ir jāparaugās uz uh, Eiropas pilsoņiem, jānodrošina, ka viņi spēj atbalstīt šos pasākumus. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka te pieņem tikai lēmums Eiropas centrālā banka, un te ir jābūt arī atbalstam no Eiropas parlamenta puses. Paldies, turpin priekšsādātāji, tagad eh, došu vārdu atbildēm. Tā kā jums jādodas eh, prom kā pirmajam Rostovska kungs, tad varbūt jūs varētu kā pirmais arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Mm, Rostovska kungs sacīja, ka viņš dosies prom bez 15.4 valsts sekretārs būs šeit viņa vietā. Priekšsēdētāja atbild uz jautājumu, kas izskan no zāles pēc ieslēgt mikrofonu. Labi, īsts jautājums, vai arī jūs nesaņemsiet nekādu atbildi, tāda ir tā problēma. Paldies, saka Pereš, Permanš Pereš. Es esmu strādājis pie ziņojuma par Eiropas pusgadu, un tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi uzdot jautājumu komisāru kungam un ministram. Uh, Ir daudz jautājumu, kuriem gribēju pievērsties, taču pievērsīšos tikai būtiskajiem, lai izteiktos īsāk. Komisāra kungs, ministra kungs, šī Eiropas pusgada lieta, kāda tā parādās šodien uz galda, šiet pilnīgi birokrātiski padarīšana. Taču ideja, tā ideja bija kopš pārējais uh, uz eiro nodrošināt reālu ekonomisko pārvaldību. Ekonomiskā pārvaldība nedrīkst pastāvēt bez tā saucamā ekonomikas parlamenta. Un savā ziņā es uzskatu, ka šajās debatēs šodien visi jautājumi saistībā ar procesu demokrātisko leģitimitāti un par apropriāciju nav pietiekoši augstā līmenī skatīti. Mani uztrauc tas, ka Eiropas pusgada ietvaros mēs nevaram vadīt Eiropas politiku bez demokrātiskām debatēm un bez instrumentiem. Nacionālā parlamentā tas notiek ar budžeta orientāciju palīdzību. E Eiropas līmenī komisija nāca klajā ar priekšlikumu izaugsmes, iz izskatīt izaugsmi. Tātad Te būtu runa par ekonomiskas politikas vadību. Taču man ir tāds iespējas, ka pastāv citas debatas padomē, kur eh, tiek uzskatīts, ka instruments būs Eiro plus pakts. Un te nu mums pietrūks demokrātijas, jo patiesībā parlaments netiek iesaistīts visā procesā kopumā. Jūs paredzat vienu struktūru, Tā ir brīdī, kad patiesībā padomē debatas norisinās par pavisam citu instrumentu, un tad mums netiek dota iespēja iesaistīties. Es zinu, saka priekšsādātāja, ka man vēl ir citi runātāji, taču man jādod vārds ministram, citādi neviens neseņems atbildes. Paldies, liels paldies, turpina Rostovska kungs, paldies Šaran. Sākšu ar pēdējo jautājumu. Nesmu dzirdējis uh, par to, ka padomē tikt pieminēts Eiro plus var jau būt, ka jūs sacītais eh, izrādīsies pareizi nākotnē, taču pat labāk es neko tādu nezinu par šādu vēlnišu plānu, man nekas nav zināms attiecībā uz pašreizējām procedūrām. Visumā man jāsaka, ka man personīgi, taču arī ne tikai personīgi, bet arī tā ir polijas prezentūras nostāja, būtu ļoti labi, ja Eiropas parlaments un citi parlamenti arī nacionālajie parlamenti mm, tiktu iesaistīti daudz ciešāk. Un tā kā priekšlikumi nacionālās vadlīnijas izriet no komisijas, tad tās patiesībā netiek efektīvi kontrolētas kā tikai tad, kad tās pieņem parlamenti, tad patiesībā būtu tikai dabīgi, ka Eiropas parlamentam arī būtu savas pilnvaras šai ziņā. Ja jūs gribat lai konverģentas un stabilitātes plāniem būtu zinām nozīme, kā tas šeit izskanē, tad, protams, šeit ir runa, vismaz tāds man ir iespējas, kā ja mēs gribētu izveidot reāli stabilas valsts finanses, tad mums ir nepieciešams skaidras politikas saistībā ar struktūrālām reformām, kas vērstas uz izaugsmi. Un tāpēc šai ziņā manā skatījumā būtu vērts stiprināt šīs rekomendācijas. Un es uzskatu, ka demokrātiskais mandāts un demokrātiskā atbildība šai ziņā būtu vērtīga. Tad vairākos jautājumos izskanēja šī demokrātiskā atbildība un mm, demokrātiskā iesaist. Un es domāju, ka tas attiec uz trim jautājumiem, ja nemaldos. Un atbildot uz jautājumu par. samazinātiem budžeta izdevumiem. Tad eh, padomu secinājumi norādīja, ka Eiropas eh, centrālai bankai būtu jādarbojas tā, lai 9% līmenis netiktu panākt samazinot eh, šos balans dokumentus. Taču te ir jāiesaista mm, lielā mērā Eiropas centrālā banka. Um, lai nodrošinātu, ka tas tiek īstenots. Un atbildot Fūpners kungs jautājumu, jā, tā tiešām ir. Ja visas valstis īsteno fiskālo konsolidāciju, tad tas nenovedīs pie izaugsmes īstermiņā. Un tiešām būtu labi, ja valstis, kam ir spēcīga valsts uh, finansējuma sistēma, valsts finanses sistēma, varētu kompensēt uh, šos pasākums budžeta ziņā. Diemžēl Eiropas Savienībā šāda valsts ir ļoti maz. klasiskā izaugsmes politika, kas būtu, kas paredzētu, ka šādu izaugsmi veicinātu Nacionālā banka, būtu pretēji līguma noteikumiem. Es domāju, ar to esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies, Oli, lūdzu, saka priekšsēdētāji. Paldies, turpina komisārkungs. Paldies, Šarons. Sākšu ar komentāru un jautājumu, ko uzdeva Podimata kundze saistībā ar Grieķiju. Nav nekā šaubu par to, ka Eiropa ir Grieķijas pusē. Mēs esam Grieķijas partneri, un Grieķijas pilsoņiem arī vēlamies palīdzēt, lai pārvarētu šo krīzi, kas ir pagātnes kļūdu sekas fiskālajā un ekonomiskas politikā. Protams, tas ir divvirzien ceļš, un to varētu raksturot kā savu veidu sociālo līgumu starp Grieķiju un pārējām Eirozonas valstīm. Tā ir ziņā, ka Eirozona ir piekritusi atbalstīt Grieķiju ar tādu noteikumu, ka Grieķija pārtrauc dzīvot pāri saviem līdzekļiem un atjauno ekonomikas līdzsvaru. Tas parāds to, ka mēs sagaidām, ka Grieķija īstenos uh, Eiro samita 27. oktobra prasības. Un kā jūs pareizi norādījāt uz to, uz, uh, uz to, ka ir svarīgi uh, nodrošināt arī nacionālo vienotību Un es ceru, ka drīz Grieķijā tiks izveidota Nacionālās koalīcijas valdība. Tas nāks par labu visiem Grieķijas pilsoņiem. Un te pastāv arī izaugsmes un reformu aspekti. Tie arī ir svarīgi. Un te nav runa tikai par fiskālo piemērošanos, kas pat par sevi ir nepieciešama, bet arī par Grieķijas izaugsmas atbalstīšanu, un tāpēc esam izveidojuši īpašu darba grupu, kuras uzdevums ir atvieglot uh, struktūrālo fondu ātrāku izmantošanu, nodrošināt investīcijas un darbvietu izveidi. Un tā arī sniegs tehnisko atbalstu dažās kritiskās jomās, piemēram, attiecībā uz nodokļu pārvaldīšanu vietējā līmenī. Tas saskaņā ar mūsu nesenajiem secinājumiem tiešām ir nepieciešams. Tātad mēs strādājām e, visās svarīgākajās frontēs, lai atbalstītu Grieķiju. Mēs sagaidām no Grieķijas, ka tā no savas puses ievēros e, tā izvirzītās prasības vienošanos, kas ar to ir panākta. Un tagad runājot par Danas Hūbneres un arī patiesībā Nīpodimā tās sacītājiem, mm, nerunājot par to, kā speciālā darba grupas atbalsts, speciālā atbalsts grupa veicinās izaugsmi. Ticiet, man šai grupai ir lielākas zināšanas dažās jomās nekā komisija. Runājot par ķēne eh, eh, fiskālajām eh, prasībām par šiem 50% parāda atlaišanu, tad tas ir tikai viens no pasākumiem. Diemžēl tas ir saistīts ar to, ka uh, nav uzticēšanās ekonomikā, ekonomikā un patiesībā dažkārt arī Eiropas Savienības politikas izveidē. Tāpēc manā skatījumā, lai atjaunotu uzticēšanos visā Eiropā, ne tikai Eirozonā, ir iespējama tikai tad, ja tiek risināta šī krīze un mīkstināta tās ietekme uz banku nozari. Un tāpēc ir jāizveido īpaši pasākumi, lai varētu mājasemniecības mm, pārdzīvot šo krīzi un lai tas mm, pilsoņus un uzņēmumus neietekmētu pārāk smagi un lai viņi justos atbalstīti. Pašreizējā ekonomikas tirgus mm, nestabilitāte, protams, nojauc visus izaugsmas pamats Eiropā. Tātad pirmkārt komisijas uzdevums būtu pārtraukt šīs, šo tirgus nestabilitāti, un to var nodrošināt tikai eh, tad, ja tiek nodrošināta valsts parāda krīzes pārvarēšana, jā, ir pārliecība par to, ka tas tiek iz, tiks izdarīts un arī nodrošinot banku nozaru stabilitāti. Runājot par Glatas kundzes sacīto par Eirozonas samitu un par Eirozonas samita secinājumiem. Es domāju, jums ir pilnīgi taisnība. Var piebilst tikai to, ja pareizi atceros šo latiņu teici, repetitio mater studierum est. Tātad atkārtošana zināšana māte. Ja secinājumus atkārtojam to, tātad Citiem vārdiem sacot, sakot, Eirozonas samita secinājumos tiek uzsvērti daži no sešatiesību aktu uh, pamatiem, piemēram, nacionālajie fiskāli, fiskāli ietvari, nacionālo parlamentu pienākums ievērot uh, šīs prasības. Un es ceru, ka jūs nākotnē savā darbā ievērosiet prasības arī attiecībā uz stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanu. Ja gribētu sacīt, eh, turpina Gulārdas kundze, patiesībā šajos secinājumus nekas neizskan no šo sešu tiesību akta eh, prasībām. Jūs esat vienkārši izzēsuši tiesību, šo sešu tiesību aktu uh, secinājums. Tur nekā tāda nav, turpina priekšsādātājs. Man nemaz neinteresēs, nemaz nevēlos svītrot kaut ko no šo sešu tiesību aktu uh, prasībām un arī ministri iestājas par to saistībā ar viņu, ar viņu uh, ekonomikas uh, stratēģiju turpina Gulāts kundze. Jā, bet tieši tāpēc es to uzsvēru, ka nekas šajos padomu secinājums neparādās no šīs pakotnes prasībām. Runājot par demokrātisko atbildību, es domāju, ka Beres kundze atsaucas uz demokrātiskās atbildības nozīmi Eiropas kontekstā. Esmu dzirdējis, ka Eiropa padomē dažkārt rodas tāds iespējas, taču esat pa, es jūs varu apliecināt, ka Eiro, Eiropas komisija grib uh, iekļaut Eiropu plus paktu mūsu politikā. Uh, un mēs to esam paredzējuši darīt ar īgada izaugsmes pētījumu starpniecību un arī parlamentam un padomē. Mēs jau esam to darījuši zinām. Patiesībā šādā pašā kontekstā mēs esam arī paredzējuši izstrādāt priekšlikumus nākošiem soļiem, kā stiprināt ekonomikas pārvaldību. Un tas attiektos arī uz zaļo grāmatu par eirostabilitātes obligācijām un tas attiektos gan uz īstermiņu, gan uz ilgtermiņu ekonomiskajiem izaicinājumiem un uz darbietu radīšanu. Esmu priecīgs atgriezties pie jums 23. novembrī šajā komitejā, pēc tam, kad būsim nākuši klajā arī gada izaugsmes pētījumu un ar tālākiem priekšlikumiem par pastiprinātu ekonomikas pārvaldību arī saistībā ar zaļo grāmatu par eh, eiro obligācijām. Paldies. Paldies. Šķiet, ka komisāra kungs tūdaļ dosies prom, bet došu vārdu Huntisa kungam, lai viņš varētu uzdot jautājumu, ja viņš to var darīt nekavējoties. Kuntis kungs, nu īstenībā jau viņš pirms jums pieteicās runāt, jau krietni brīdi pirms jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ņemot vērā procedūru, kas ir izvēlēta. Man pat nav iespējas uzdot jautājumus eh, padomas pārstāvim, bet nu vēlējos abiem kungiem pateikties par ierašanos. Un jūs varētu atbildēt varbūt uz dažiem būtiskiem jautājumiem saistībā ar Eiropas pusgadu, bet Rēna kungs, šajā nedēļas nogalē mēs pieredzējām ko darīja Eiropas centrālā banka un komisijas dienesti un e, tiek runāts par iespējamu Grieķijas izstāšanos no eirozonas, bet, nu, īstenībā jautājumos tas nebija paredzēts. Jā, tagad mums ir jārunā par pilnīgi citām aktualitātēm, ņemot vērā to, kas notika nedēļas nogalē. Mēs nevēlamies, uh, lai Grieķija izstātos no eirozonas, bet mums vajadzētu būt gataviem gadījumā, ja tas tomēr notiks. Tādēļ uzdošu sekojošu jautājumu. Un kādi ir šie paredzētie scenāriji, vai ir jau paredzēti kaut kādi scenāriji? Un otrām kārtām, kādēļ Eiropas parlamentā nav sagatavots kaut kāds ziņojums, ko mēs īsti varētu sagatavot, kāda varētu būt konkrēta soļi. Nu, es nesaku to tā vienkārši tāpēc, uh, lai kaut ko pateiktu. Tātad mums ir jāsaprot, kas ir paredzams un kas vispār ir, uh, kāda ir iespējami ieskicēti scenāriji. Paldies! Thank you. There is no such... Paldies! Mēs uh, neesam veikuši tādu pētījumu, uz ko jūs atsaucāties, un komisija, kā jebkura organizācija, uzņems uh, savu atbildības daļu, lai varētu garantēt pilsoņu labklājību. Un šeit mēs runājam arī par Eiropas nākotni, par Eiropas pilsoņu nākotni. Mums ir uh, jāprognozē, mums ir jāsastāda dažādi scenāriji, un mums ir jābūt gataviem uz dažādiem scenārijiem, uz dažādiem iznākumiem. Tieši tādēļ mums ir jāpadomā lai Grieķijā politiskie līderi varētu būt vienoti un kā galveno vērtību svaru kausos liktu tieši pilsoņu labklājību. Un es ceru, ka Nacionālās vienības valdība beidzot varēs izveidot koalīciju un mums nevajadzētu pārāk ilgi kavēties pie negatīviem scenārijiem, bet gan kopīgi rūpēties par to, lai eh, Grieķija eh, paliktu Eirozonā, un mēs vēlamies, lai tas tā patiešām notiktu. Un komisija arī dara visu, kas ir tās spēkos, lai to garantētu. Un, protams, Grieķijai ir uh, Eh, mēs vēlamies pārliecināt savus partnerus, ka arī viņiem ir jāpadara sava darba daļa, lai tas varētu kļūt par realitāti. Paldies! Paldies, Vīkī, tagad lūdzu. Why, thank you. Um, yes, I certainly thought that we took it in groups turns and treated small... Paldies. Šķiet, uh, Eh, ka šeit ir eh, godīga attieksme. Man vismaz tā visu laiku šķita, ka, piemēram, gan pilsoņi no mazākām, gan lielākām dalību valstīm var vienādi izteikties, un ka arī neatkarībā no tā, kurai politiskajai grupai jūs piedarat, jūs uh, saņemat savu uzstāšanās laiku. Bet, nu labi, Eh, tagad runājot eh, par uh, uzticību, par patērētāju uzticību tirgiem, un, protams, uh, tas ir saistīts arī ar atbalstu politiķiem, bet uh, mums ir jārunā arī par uh, atskaitīšanos parlamentam, bet nevien par jūsu atskaitīšanos parlamentam, bet jums ir jābūt arī. Uh, jums ir jābauda arī uzticība no pilsoņiem un no attiecīgajām dalībvalstīm. Pagājuši nedēļa mēs vēlējāmies redzēt, lai jūs uzņemtos tādu spēcīgāku līderu lomu, un ko tad mēs varam mācīties no Eiropas pusgada, vai tas kaut kā savādāk izpaudīsies Eirozonas valstīs un tajās valstīs, kas nav Eiropas, Eirozonā vēl pagaidām, jo ir valstis, kas jau ir gatavs iestāties un ir apņēmušās iestāties, bet vēl to nav paveikušas. Atceroties diskusijas pagājuši nedēļu, komisāra kungs būtu ļoti jauki, ja jūs varētu paust savu redzējumu par tām valstīm, kas ir apņēmušās uzņēmušās īstoties Eirozonā, bet vēl to nav paveikušas. Un ja vismaz viena no viens no šīs valsts politiķiem varētu pavaicāt pilsoņiem, vai pilsoņi vispār atbalsta politiķu lēmumus iestāties Eirozonā. Tātad, ko jūs par to visu domājat, kāds ir jūs noskaņojums par šīm valstīm? Tātad, politiķiem ir jādodas atpakaļ uz valstu un jāprūpēs, lai pilsoņi vispār šo soli atbalstītu. Paldies! Paldies! Protams, e, pilsoņu uzticība un pilsoņu atbalsts mūsu reformām ir izšķirīgs svarīgs, un Es eh, ar lielu nepacietību gribu sagaidoties, gan sadarboties gan ar Eiropas parlamentu, gan ar dalībvalstu parlamentiem. Un kā darba grupai mums ir jāiesaista dalībvalstu parlaments šajā darbā, lai arī tie izmanto jaunos instrumentus, ko tiem piešķir sešpaka. Un eh, ir jāparūpējas par to, lai dalībvalstu parlamentu mērķi arī tiktu īstenoti. Uh, Atbildot uz jautājumu par atšķirībām. Eh, Eiro, Eiropas semestra ietekmē uz eirozonas un ne eirozonas valstīm. Eiropas pusgadā nav paredzēta tāda šķirtne starp tām valstīm, kas ir un kas nav eirozonā. Tādēļ es varu teikt, ka uh, eirozonas uh, valstis piedāvā stabilitātes programmas un tās, kas vēl nav eirozonā, piedāvā konverģences programmas. Nu, atšķirība nav nemaz tik milzīga. Tālāk runājot par sešu aktu paketi. Tā īsti nav Eiropas semestra sastāvdaļa, bet Eiropas pusgads piedāvā tādu kā bāzi, ietvaru, uh, kurā tiks ievietoti jaunie sešpaks instrumenti un izmantot, ja tas būs nepieciešams. Kādas tad ir atšķirības? Mēs šeit runājam par uzdevumiem, par valstu uh, solījumiem veikt dziļāku politisko integrāciju, virzienā uz spēcīgāku ekonomisko savienību. Protams, ir jāpadomā par noteikumu spēcīgāku īstenošanu, un, protams, Eirozonas valstīm bieži vien ir jāveic vairāk, eh, tām ir smagāks sloks uz pleciem, bet eh, Eiropas pusgads īsnībā attiecas uz pilnīgi visām 27 Eiropas eh, Savienības dalībvalstīm, nestoties vai tās ir Eirozona vai nē. Paldies! par jūsu nopietnajiem un neatlaidīgajiem jautājumiem. Es ļoti atvainos, man ir jau jādod prom, bet jau iepriekš biju sarunājis citu tikšanos, un tā sāksies kuru katru brīdi. Protams, ka krīzes pārvaldība Eirozonā ir jautājums, kas uh, neļauj kavēties, tas jārisina, jārisina nekavējoties, bet es tagad došos prom un uh, atkal pie jums atgriezīšos, lai mēs varētu runāt par spēcīgāku ekonomisko pārvaldību. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Trīs deputāti vēl joprojām vēlas uzdot jautājumus. Valsts sekretārs joprojām atrodas zālē, viņš varētu atbildēt uz jautājumiem padomes. Uh, E, paspārnē. Bet, kolēģi, es gribēju pastāstīt, kādēļ mēs e, organizējam šo uzklausīšanu. Mēs vēlējāmies e, analizēt Eiropas pusgada panākumus, vēlējāmies izskatīt arī vairākus komisijas priekšlikumus. Jorgo, vai jūs joprojām vēlties kaut ko teikt? Paldies. Šērona, īstenībā mans jautājums bija domāts komisāram. Nu, jā, es atvainojos, krīze ir pilnās burās, es nevaru tur neko darīt. Lūdzu. Lūdzu, uzlieciet uh, austiņas, saka Klīnca kungs. Viņš runā vāciski. Paldies! Es domāju, ka G20 tikšanās bija ļoti liela vilšanās, un viņi neraidīja tādu uzticības signālu visā pasaulē. Nē, viņi tikai parādīja, ka īsti netic tam, ko uh, mēģina iestāstīt citiem. Jā, nu viss bija slikti, referendums Grieķijā nebija tāds patīkams pārsteigums, laiks bija slikts, viss bija galīgā grīstē un valsts arī neveltīja pietiekam daudz laika diskusijām. Bet ko mēs uh, secinājām? Lūdzu, runājiet mikrofonā, saka priekšsēdētāja klīnas kungam, atvainojos, atvainojos. Tātad mēs te ļoti ilgi runājām par tabū, Mm, ka tas, ka kāda valsts eh, atstāja eirozonu, tas bija pilnīgs tabū jautājums, un tagad tu uzskat par kaut ko pilnīgi nu, normālu. Nu, es domāju, tas ir tāds visai nejauks signāls. Tālāk mēs sākām runāt par uh, citiem jautājumiem, proti, vai mēs varētu uzņemties vēl citus pasākumus, ka kādas valstis varētu izmantot savas valūtas rezerves, piemēram, pat zelta krājumus. Uh, lai stabilitātes fondā ieguldītu vēl vairāk. Un tas gan pilsoņiem, gan tirgiem pierāda to, ka mēs nesam pārliecināti par saviem lēmumiem, ka, protams, nesam pārliecināti par to, ko, par ko esam vienojušies vēl tikai pirms dažām nedēļām. Tālāk mē, netika raidīts arī uh, spēcīgs signāls, ka G20 visas valstis uh, iet vienā pavadā. Tās nebija vienotas, bet īstenībā ASV neatrodas izdevīgākā situācijā nekā Eiropa. Un šorīt uh, Mēs dzirdējām, ka Ķīnai arī ir ļoti daudz eh, tādu toksisko kredītu, apmēram 1,8 miljārdu apmērā, un, protams, tas var ietekmēt nelabvēlīgi visas pasaules tautsaimniecību. Un eh, jūs arī zināt, ka dažas G20 valstis vārdos tās nesaukšu īstenībā izturas pilnīgi nepieņemam un arī šo nepieņemamo uzvedību īpaši nevēlas mainīt. Tādēļ šī tikšanās īstenībā tirgus daudz vairāk satricināja nekā tos nomierināja. Tādēļ es gribēju pavaicāt, vai e, nevajadzētu no kaut kā tāda izvairīties nākotnē. Paldies! Thank, thank you for, for this question. Paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Centīšos uz to atbildēt as a presidency we are not uh, we have we have not participated in the Prezidentūra nepiedalījās uh, Kānu sanāksmē, jo īstenībā šī privilēģija piedaras Eiropas Savienības priekšsēdētājam. Polijas prezidents nepiedalījās šajā sanāksmē, bet, protams, zināmā mērā es varu piekrist jūsu redzējumam, ņemot vērā to, kāda rada, situācija radās pēc G20 tikšanās Kannās. Jā, pietrūks politisks vienošanās par tiem pasākumiem, kas ir jāizvērš šādā krīzes situācijā, bet bet noteikti tā nav pēdējā tikšanās šogad. Un mēs varam prognozēt, ka noteikti tiks organizēts vēl papildus tikšanās. lai varētu diskutēt. Un ris, mēģināt rast risinājums eh, tām problēmām, ar ko sastopamies. Runājot par uh, sanāksmi detalizēti, G20 tikšanos un samita secinājums mēs apspriedīsim rīt, apspriedīsim arī uh, Eirozonas valstu tikšanos. Rīt ir ekofin sanāksme, tur tad ministri arī šos jautājumus padziļinātāk izskatīs, un daži no tiem jautājumiem, kas izskanēja šodien uh, pie jums, noteikti tiks atkārtoti arī tur. Un noteikti tos izskatīsim rūpīgāk nekā šodien. Uh, bet eh, tieši šobrīd es īsti nesmu gatavs jums sniegt labas atbildes. Paldies! Ute. Udo lūdzu. Skutas. Jā. Ļoti jauki, ka valsts sekretārs eh, vēl ir pie mums un mēs jautājums varam izrunāt līdz galam. Šķiet, ka Hubners kundze jautājums vēl netika atbildēts proti kā ņemot vērā vājo izaugsmi, mēs varētu kaut ko darīt lietas labā. Un Hibners kundze pareizi teica, ka tikai taupot un taupot izaugsmi jau nu nenokritīs no, gaismas, no gaisa. Tad mēs dzirdējām uh, komisāru kungu un uh, ministra kungu. Viņi teica, ka viņi neusticas uh, ekonomiķa Keinsa piedāvātajiem pasākumiem, Keinsinismam, bet uh, ka krīze ir jārisina pilnīgi savādāk. Bet tagad man ir Eh, jautājums prezidentūram. Valsts sekretāra kungs, es zinu, ka jūs bijāt ļoti aktīvi noskaņots, lai finanšu tirgu likumdošanu virzītu uz priekšu. Tā tad izaugsme komisāra kungs un prezidentūra teica, ka nevar tagad atrisināt izaugsmas problēmas, jo sākumā ir jāatrisina krīze. Bet Goebelsa kungs un citi kolēģi, eh, runājot par īspārdošanu, pieņemot likumdošanu šajā jomā, mums ir nepieciešams vesels gads, lai varētu regulēt tādus instrumentus, kas īstenībā noveda pie eh, obligācija krīzes Itālijā un citur, un tad tur bija kredītu mīnmaiņas līgumu krīze, padome eh, satiekas un tad eh, atnāk pie mums un saka, nevajag parūpēties par izaugsmu, bet sākumā ir jārūpējas par valstu obligāciju krīzes atrisināšanu un eh, par finanšu tirgu krīzi. Bet ir arī šie riska ieguldījumi fondi un daudzas bankas, kas cīnās ar problēmām. Padome teica, ka mēs neesam bijuši pietiekami ambiciozi, bet savukārt likumdošanu bloķēja un G20 pēkšņi tā kā tādi iluzionisti no no uh, cilindra izceļ trusīt un pasaka, ka īsnībā šīs ēnu bankas nav nekāda problēma. Pēkšņi viņi to ir sapratuši. Es saprotu, tas nav domāts jums personiski. Es runāju par padomi kā tādu. Cik ilgi padome krāps Eiropas sabiedrību runājot par to, lai nosauktu konkrētus elementus. Kā var risināt krīzi? Nu, šeit norisinās kaut kāds teātris, un mēs neatbildām uz jautājumiem nopietni. Un tas, protams, ļoti slikti ietekmē mūsu uzticamību. Mums ir jāpieņem ļoti ambicioza finanšu tirgus likumdošana. Un runājot par atvasinātajiem instrumentiem, es ceru, ka te kaut kas uzlabosies, ka aina beidzot uzlabosies. Bet nevar visu laiku vilkt gumiju un problēmu kaut kur atlikt, atlikt un to neatrisināt. Nu, tad jau nekas nenotiks. Es uzskatu, ka šeit ir tāds, tāda milzīga plaisa mūsu demokrātiskajā arhitektūrā, un te nav vainojams parlaments, bet gan padomi, jo padome Briselē stāsta kaut ko pilnīgi citu nekā mājās. Mums vajadzētu parūpēties arī par ekonomiskās pārvaldības paketēm. Mums īstenībā ir taisnība, ir sešpaka, par to ir jāpasakās parlamentam, tad ir padomes eiro plus pakts, un īstenībā tas parlamentu tā arī nesasniedza, netika piemērota koplēmuma procedūra, un tad arī ir visas šīs pozīcijas Eiropas parlamenta konsultācijas par nodarbinātības vadlīnijām, kas tagad vispār netiek ņemtas vērā. Tas ir viss pilnīgi necaurskatām uzskatām, tas ir padomes pārziņā, un tieši tādēļ daudz ir zaudējuši uzticību Eiropas Savienībai. Tas ir pilnīgi nepieņēmami, un jums ir jānostājas starmišu gaisā un jāpasaka pilsoņiem skaidru un gaišu, par ko katrs ir atbildīgs. Paldies! Thank you for, also for this question. Paldies par šo jautājumu. Saka Kotecka kungs. Es varbūt vēlreiz atgriezīšos pie Eiropas pusgada, kas ir šīs diskusijas galvenā tēma, ja esmu pareizi to sapratis. Un e, šādā situācijā es negribētu sākt runāt par patreizējās sistēmas modificēšanu, kamēr vēl neesam iepazinušies ar šī pirmā posma rezultātiem. Es domāju, ka nākamais gads varētu būt tas brīdis, kad mēs varētu runāt par Eiropas pusgada detaļām un par iezīmēm, cita starpā runājot arī par caurskatāmību. Es domāju, ka jau šodien Eiropas parlaments varētu ierakstīt šo punktu savā darba programmā nākamajam gadam. Kā jau norādīja iepriekš, šajā brīdī es negribētu vērtēt to, kā un kāpēc uh, komisija uh, sagatavoja šīs rekomendācijas un uh, no kurienes tās mēlās iedvesmu šādu prioritāžu noteikšanai un vai tās izrādījās efektīvas vai neefektīvas. Runājot par Eiropas pusgadu. Tad uh, šeit varam runāt tikai par ļoti nelielu pieredzi uh, kas ir vairāk tehniska rakstura pieredze. Es domāju, ka vienā ziņā jums ir taisnība. Tas ir dialogs starp institūcijām. Lai dialogs starp Eiropas Savienības institūcijām uzlabotu tīpaši attiecībā uz ekonomikas politiku arī Eiropas pusgadu kontekstā. Es gribētu atgādināt par to, kas ir jau atrunāts sešu likumdošanas aktu pakotnē attiecībā uz ekonomikas dialogu. Mēs šo dialogu uz, esam uzsākuši jau šodien, jo šī mūsu šīs dienas sanāksme ir ļoti labs pierādījums tam. Protams, mums vēl ir jāpārvērš šis dialogs dinamikā, kas ļautu situāciju mainīt. Eiropas pusgadām ir savs grafiks, bet reālā pasaule var no tā arī atšķirties. Mūsu institūcijas, piemēram, ļoti dinamiski ir mainījušās eh, pēdējā pusgada laikā un līdz ar to ir visai grūti atrast pietiekoši labu kompromisu un saskaņot to ar patreizējo notikumu gaitu. Runājot par izaugsmi, jūs norādījāt, ka izaugsme Eirozonā vainās. Jā, tā ir taisnība. Un es domāju, ka Eiropas centrālās bankas lēmums samazināt procentu likmes ir uztverams par signālu tam, ka tagad ir jādomā par to, kā tikt galā ar ekonomikas situāciju, kas arvien pasliktinās. Protams, tas nav vienīgais risinājums procentu likmu samazināšana, un tas darbosies tikai tad, ja visas dalībvalsts vienlaicīgi realizēs ir uh, fiskālās politikas ierobežošanas pasākums, bet kā jau Rēnkungs norādīja, mēs saskaramies ar ļoti lielu valsts parādu problēmu. Un tās valsts, kas patreiz tiek um, kam tiek piemērots 3A reitings, var izrādīties maksāt nespējīgs visādrīz. Un tas varētu varbūt novest pie tā, ka ekonomikas uh, politikas ekspansijas pasākumi tiek veiktajās valstīs, uh, kur šis valsts parāds nav tik ļoti skārs. Uh, Kā jau teica uh, mans kolēģis iepriekš, ir valsts Eiropas Savienībā, kur darbojas klasiskā Keins politika, un, bet tajā pat laikā starptautiskā valūtas fonda līdzekļu piesaistīšana valsts parādzēšanai ir pretrunā ar šo valstu konstitūcijām. Tā kā situācija ir neviennozīmīga. Visi šie problemātiskie jautājumi Eh, tiks apspriesti visticamāk jau šodien Eirozonas valstu un valdību vadītāju sanāksmē gan šodien vakarā, vēlās naktas stundās un rīt ekofīna laikā, jo mēs redzam, ka situācija ir nopietna. Paldies, saka Kotecka kungs. Priekšsēdētāji, Kūnenkungs un Langenkungs, jo mums ir tikai 5 minūtes vēl palikušas lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Skiklunas kungs. Kopš pēdējām izmaiņām Eiropas eh, dibināšanas līgumos mēs Eiropu skatām kā vienotu veselu, un kādēļ runājot par ekonomikas politiku, mēs arī Eirozonu neskatām kā vienu veselumu. Olī Rēnkungs nu pat teica, ka sasniedzot 90% līmeņu pārādu, Eh, nav iespējams eh, tālāk rīkoties atbilstoši Keynes ekonomikas politikas likumiem, bet kādēļ valsts kā Grieķija vai jebkura cita, kuras valsts parāds pārsniedz šo procentu uh, slieksni, uh, netiek ņemta par atskaites punktu, ņemot vērā to, ka uh, Eh, starptautiskais valūtas fonds jau norādīja, ka viņiem ir grūti finansēt eirozonu. Viņi teica, paraugieties uz eirozonu kopumā, tur ir eh, maksājumu pārpalikums daudz lielāks nekā jebkurā citā zonā vai reģionā. Tajā pat laikā viņa pārējais parāds ir zemāks nekā SV vai Japānai, piemēram. Tā kā, ja mēs runājam par izaugsmi, vai iespējams stimulēt ekonomiku, tad mums ir jāskatās uz eirozonu kopumā. Tad, kad mēs pieņemam tādu lēmumu, tad ir jāraugās, kur valsts var atļauties būt šajā zonā. Es esmu pārliecināts, ka ir valsts, kas var atļauties realizēt, teiksim, kaut kādu nodarbinātības plānu, kamēr citas to nevar atļauties, un tā ir vienkāršā patiesība. Mēs nevaram vienkārši paņemt tās uh, valsts, kuras pārsniedz šo 90% slieksni, kā atskaits punktu vai slēpt tās. Paldies! Werners Langens. Eh, Paldies. Es gribēju eh, atbalstīt to, ko teica Bulman kungs. Tas fakts, ka tieši eiro krīzes laikā šķiet, Eh, kam nu, kāds nu, vai te neusticās komisijai, vai grib eh, atņemt mums mūsu līdzlemšanas tiesības, vai šķiet, ka likumdošana prasīs pārāk ilgu laiku. Tādēļ eh, tiek izmantot starpvaldību metodu, un tas ir tā kā tāds galvenais postulāts. Īstenībā kopienas metoda ir jāizmanto daudz vairāk, arī ņemot vērā demokrātiskus apsvērumus. Un ja jūs uh, paskatieties uz uh, to ķīvēšanos, kas notika pēdējo 15 mēnešu laikā visos sametos. Mēs redzam aktīvu komisiju, kas izstrādā priekšlikumus saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas uh, ir uh, leģitīms un demokrātisks, jo parlamentam arī tiek piešķirtas tiesības līdzdarboties saskaņā ar koplēmumu procedūru, un 62% pilsoņu, kā arī padome, izmanto dubulto vairākumu. Tas ir ļoti demokrātiski, bet tagad viņi to neņem vērā, tādēļ mums vispār ir jāpadomā, vai Lisabonai vajadzētu uh, Uh, nodrošināt šo uh, demokrātisko evolūciju, bet mums ir jāpadomā, vai Lisabonas līgums vispār vienā brīdī necietīs fiasko, ņemot vērā to, kā izturs valstu un valdību vadītāji. Un ko dara komisija, tā ir bijusi arī pārāk elastīga. Piemēram, fakts, ka Zviedrija, kam nav optauta attiecībā uz eirozonu, uh, komisija nemudina Zviedriju iestāties eirozonā. E, Zviedrijai tas ir jādara, tikai Dānijai un Lielbritānijai ir tiesības palikt ārpusē. Nu, tas ir skandalozi. Tāpat nepieļaujam ir tas, ka 122. pants ir pilnībā pārstiepts, lai varētu atrast starpvaldību risinājumu, piedāvājot finanšu atbalstu Grieķijai. Ja mēs runājam par Eiropu, kas ir tiesiska savienība, un ja mēs vēlamies, lai to e, tādu varētu arī saglabāt, tad valstu un valdību vadītājiem ir jāmaina savu izturēšanās. Un, protams, Polijas prezidentūra atrodas ļoti e, sarežģītā situācijā. Finanšu tirgu regulu bloķē Lielbritānija, un tāpat e, neviens e, neizmanto patiesi šo dubulto vairākumu, kas minēts Lisabonas līgumā. Nu, ko tas viss nozīmēs? Nu, tas izstās visai nelāgu, un Polijā īstenībā tur mēs nevaram uzvelt vainu. Paldies! Thank you for this uh, question. Paldies par šiem jautājumiem, saka Kotecka kungs. Atbildot uz pirmo jautājumu, gribu norādīt, ka Tās nav institūcijas, kas neuztver eirozonu kā vienotu veselumu. Te iet runa par to, kā pārliecināt finanšu tirgus, par to, ka mēs eirozonu esam vienots veselums un arī Eiropa ir vienots veselums. Es domāju, ka pēc krīzes un pēc ekonomikas pārvaldības reformas Eiropā mēs maksimāli pietuvosimies šai idejai par vienotu eirozonu kā vienotu veselumu. Tagad, kā jau es teicu, finanšu tirgi raugās uz Eiropas Savienību un Eirozonu kā uz zonu ar vienotu valūtu, bet atšķirīgām budžeta politikām, atšķirīgiem valsts parāda līmeņiem un atšķirīgām procentu likmēm, kas būtiski apgrūtina finanšu tirgu pārliecināšanu bet, kā es teicu, pie tā nav vainojams Eiropas Savienības institūcijas, un tādēļ situācija ir tik sarežģīta. Un Grieķija ir tikai viens piemērs tam, cik komplicēta ir situācija. Bet, kā jau es teicu, es joprojām uzskatu, ka pēc 10 vai 11 gadiem Eirozona veidosies kā optimāla vienotas valūtas telpa un zona. Tālāk otrais jautājums, vai drīzāk viedoklis par Eiropas līmeņa pieeju atsevišķu jautājumu risināšanai, ka, teiksim, šāda pieeja ir labāka nekā jautājuma risināšana katrai valdībai atsevišķi. Es tam pilnībā varu piekrist. Bet šī situācija izriet no Eiropas Savienības dibināšanas līguma normām un Polija ir vēl viens piemērs valstī, kurai nav šīs iespējas izstāties no eirozonas, ja mēs tai pievienojamies. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka mums ir pienākums pievienoties eirozonai. Mēs, esam eiro, mēs varētu būt eirozonas valsts ar izņēmuma iespējām, tas ir referendumu iespējām, jo tās valsts, kurām netiek piedāvāta šī opt-out vai izstāšanās iespēja, nav jēgas paredzēt referendumu, jo mēs esam jau piekrituši pievienot piekritām pievienoties Eirozonai jau 2004. gadā parakstot iestāšanās līgumu, kur tas tika atrunāts. Un mums ir piešķirts tādas valsts status, kurai ir izņēmums attiecībā uz Eiropu uz iestāšanos Eirozonā. Priekšsēdētāji, paldies, līdz ar to noslēdzam šo sabiedrisku uzklausīšanos. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienības valūta, kas atrunāta Eiropas Savienības dibināšanas līgumā, ir eiro, un pat ja ir valstis, kurām obligāti nav jāpievienojas Eirozonai, tām joprojām ir tiesības to darīt. Un Es domāju, ka tas ir visas Eiropas Savienības interesēs, lai eiro valūta uh, Uh, saglabātos stipra. Un paldies kolēģiem, pāriesim pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Tālāk, ceturtais punkts mūsu darba kārtībā ir Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā. Tas ir jautājums, par kur es pati esmu referente. citi lielu entuziasmu neizrādīja attiecībā uz šī ziņojuma sagatavošanu. Nu, es saprotu, ka mums šeit zālē klāt ir arī pārstāvi no Eurostat, kas varētu dot īsu pārskatu par šo situāciju, un es domāju, ka arī ēnu referentiem tas varētu būt interesanti. Es varbūt ieskicēšu atsevišķus punktus, un tādu došu vārdu Eurostat pārstāvjiem. Un Tātad šis eh, priekšlikums paredz Eiropas eh, nacionālo reģionālo kontu sistēmas pārskatīšanu. Un uh, Ja šis likumdošanas akts tiks pieņemts, tad tam tiks piešķirts cits nomenklatūras eh, skaitlis, bet tas attiecās uz nacionālo kontu sistēmas izmaiņām, kas tika apstiprināta 28. gadā. Eh, ISO 2010 ir detalizētāks nekā nacionālo kontu sistēma, bet ISO 2010 ar to sasaucas. Regula pati par sevi, tā ir divi pielikumi. Pirmajā pielikumā ir metodika par kopīgiem standartiem, metodoloģiju un klasifikāciju, kā arī grāmatvedības noteikumiem, kas jāizmanto kontu um, uzskaitēji, un B pielikumā ir pārējais programma. Padomju ir apstiprinājusi A pielikumu bez jebkādām būtiskām izmaiņām, un patreiz tā strādā pie B pielikuma. Un tiek sakaitīts, ka tas notiks vēl vairākus mēnešus. Kopumā priekšlikumā ir vairāk nekā tūkstots lapušu, kas ir visai tehniskas, bet mums nevajadzētu ignorēt uh, šī um, likumdošanas akta politisko nozīmi. Es ierosinu. to uzskatīt par tādu ietvaru, un mums vajadzētu virzīties uz priekšu ar tādu pozitīvu noskaņu uh, sagaidot informāciju no citiem avotiem, skatoties, protams, arī, ko darīs padomu, strādājot pie dažādām tabulām. Man ir četras tēmas, kas uh, būtu svarīgas sākumā. Vispirms, iepriekš uh, izdevumi pētniecībai un izstrādē un militāriem izdevumiem uh, pietiekami labi neatspoguļojās IKP īpatsvarā, un šo izmaiņu rezultātā IKP pieaudz par diviem procentiem. Tas notiek globāli, es domāju, ka tam lielas nelaimes nebūs, bet, nu, katrā ziņā es gribēju norādīt uz to deputātiem, lai uzņemtu to vērā. Tālāk, kas attiecās uz deleģētajiem tiesību aktiem, tad Eiropas centrālās bankas pārstāvi uh, lūdza konsultēties ar viņiem iepriekš. Uh, jo viņi grib būt droši, ka deleģētie tiesību akti ekonomiski ir realizējami un ka šīs um, mainīgās, uh, mainīgie izdevumi tiek attiecīgi ņemti vērā. Tā kā mums būtu jāņem vērā tas, kā mēs uh, paredzam šo Eiropas centrālās bankas lomu, jo parasti viņi nepiedalās likumdošanas sagatavošanā, bet tomēr šajā gadījumā viņiem ir zināma interese šajā jautājumā, tā kā vajadzētu padomāt par to, kā mēs varētu to nodrošināt. Tālāk attiecās uz B pielikumu un datu nodošanu. Tur iet runa par to, kurš kam ko sūta un kad. Uh, tad parasti tas notiek, šis notiek 85 dienu laikā par attiecīgo ceturksni. Eiros tad gribētu to saņemt 80 dienu laikā par attiecīgo ceturksni. Eiropas centrālā banka atbalsta šī laika termiņa saīsināšanu, jo jo ātrāk viņi saņem informāciju, jo labāk. Dalībvalsts uzskata to, ka tas ir pārāk liels sloks, ir tīpaši tad, ja tiek samazināti budžeti dalībvalsts statistikas pārvaldēm, kā tas arī vairāk visbiežāk notiek kopējās konsolidācijas rezultātā. Es personiski uzskatu, ka šie dati ir jāsniedz pēc iespējas ātrāk, un tādēļ domāju, mums ir jāpadomā par to, kā to pēc iespējas efektīvāk izdarīt, bet varbūt tas ir atsevišķi apspriežams jautājums. Visbeidzot, mēs varētu runāt par to, kādi dati konkrēti būtu jāapkopo. Eirostat par to lēma jau 93. gadā sagatavojot mm, es mm, 1995. Tā kā tie ir šie jautājumi, ko mēs eh, varētu varbūt apspriest un aplūkot savā ziņojumā, bet uh, varbūt mēs tagad varētu dot vārdu Eirostat pārstāvjiem. Varbūt jūs vēlties teikt vēl pāris vārdus. Lūdzu, vārds Eirostatam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos pavisam īsi, jo jūs eh, jau pareizi norādījāt, ka Eiropas kontu sistēma paredz met metodiku, kā sagatavojumi nacionālie pārskati dalību valstīs, un šie dati tiek izmantot ļoti svarīgi Eiropas Savienības rīcība politika izstrādē, kā piemēram paša resursu struktūra fonda sadalīšana, eh, stabilitātes izaugsmas pakts un eh, valsts finanšu kontroli, kā arī plašāk tie tiek izmantoti Eiropas Savienības ekonomikas vai tautsēmniecības analīzē. Šī pārskatīšana notiek 15 gadus pēc pirmās ESA regulas pieņemšanas, un tā neparedz izmaiņas um, kontu uzturēšanas pamatstruktūrā. Šīs izmaiņas galvenokārt varētu radīt 2% pieaugumu IKP, no, no IKP. Lielākās izmaiņas, ko mēs ierosinām, ir, kā jūs pieminējāt, pētniecības un izstrādes rekapitalizācija, militāro izdevumu rekapitalizāciju, pārsādēji paredzēto uh, preču uzskaita pēc uh, uh, īpašuma piedarības principa un paredz detalizētāku analīzi par pensiju schēmām, paredzot papildus tabulu, kurā notiek šī, ir iespējama šī salīdzināšana. Tehniskajā līmenī padomu lielā mērā piekrīt metodiskajām izmaiņām, jūs jau to norādījāt. Tajā pat laikā mēs joprojām runājam par šo um, informācijas un datu nodošanas programmu. Mēs saprotam dalību valstu nostāju, ka šajā laikā, kad uh, ir, tiek samazināti budžeti un konsolidēti budžeti, mums būtu jābūt ļoti apdomīgiem attiecībā uz to, ko mēs prasām no dalību valstīm. Tomēr mēs uzskatām, ka ekonomikas izmaiņu uh, ciešāka kontrola un sekošana tuvākajos gados, uh, tā, tam ir nepieciešama efektīvāka un ātrāka datu nodošanas praksa nekā tas ir bijis iepriekš. Mēs ļoti ceram, ka uh, izņēmumu skaits būs pēc iespējas mazāks, ko dalībvalsts prasīs, un mēs īpaši ceram, ka atsevišķi elementi iekļaušana, kā piemēram pētniecības un izstrādes rehabilitācija un pensija informācijas iekļaušana, ir jāatbalsta, jo tie ir ļoti svarīgi elementi, lai uzlabotu to, to informāciju, kas mums ir par mūsu ekonomiku un kā pēdējie, pēdējos gados ir pierādījies, ir būtiski trūkumi un nepilnības tajā, kā mēs apkopojam informāciju par mm, ekonomikas attīstību dalību valstīs. Un es ļoti ceru, ka šis mūsu priekšlikums tiks ņemts vērā un ka tas uh, kalpos tam, lai situāciju uzlabotu. Tālāk par to, ko jūs pieminējāt, es gribētu atkārtot tikai vienu lietu, tas ir par deleģētajiem tiesību aktiem. Mēs ierosinājām plašāk izmantot deleģētos aktus, lai atjauninātu sistēmu un informāciju. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to, cik ātri notiek ekonomikas izmaiņas dalību valstīs. Līdz ar to mums ir nepieciešama ātra un efektīva metoda, lai atjauninātu metodoloģiskās prasības attiecībā uz nacionālo pārskatu datu sagatavošanu. Dalībvalsts, protams, nav entuziasma pilns atbalstot to, bet es esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešams elastīgāks veids, kā aktualizēt šo likumdošanu. Tieši tādēļ mēs arī esam ierosinājuši šīs izmaiņas, un tieši tādēļ mēs ļoti ceram uz jūsu atbalstu šajā jautājumā. Pastāv daudz un dažādi veidi, kā uzturēt dialogu ar Eiropas centrālo banku. Mēs ar viņiem sadarbojamies ikdienas. Uh, gatavojot statistiku, tā kā šo problēmu mēs noteikti arī varēsim atrisināt. Paldies! Thank you very much! Um... Liels paldies, turpin priekšstādātāji. Mums ir arī padomas pārstāvis, kas arī vēlas izteikties. Es parasti to neļauju darīt, taču esmu priecīga to darīt tagad, ja vien jūs neizteiksieties pārāk ilgi. Tad kurš vēlas izteikties? Neviens? Jautā priekšstādātāji. Liels paldies, priekšstādātāji! Mēs tikai gribējām pavisam īsi sacīt, mm, tas sakot, eh, pielikt punktu, taču jūs jau to darījāt, izdarījāt priekšsādātājs kundz. Varbūt tomēr mēs varētu pieminēt dažas lietas, eh, kas šeit jau izskanēja šai sanāksmē. Runājot par datu mm, nodošanas jautājumu, tas tiks izskatīts vēlāk. Šīs ir horizontālās diskusijas. Pat labam mēs runājam par nākošo tabulu uh, kopumu otrajā pielikumā. Tas vēl netiks skatīts. Runājot par atkāpēm. Arī tas e, tiks apspriests vēlāk, tad, kad datu pārneses jautājums tiks jau izskatīts, jo viens ietekmē otru. Uh, Tas ļaus dalībvalstīm pārbaudīt sākotnējo, sākotnējās um, programmas. Mm, patiesībā baidos, ka mums nebūs um, iespējas izskatīt to visu mūsu prezentūras laikā. Lielas paldies, priekšsēdētāji, turpin lūdzu. Mrs. Chairwoman, um, I think it... Stolojan kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētātāji. Es domāju, ir īstais laiks atjaunot Eiropas reģionālo nacionālo kontu sistēmu. Es domāju, pateicoties mūsu jaunajām regulām saistībā ar ekonomisko pārvaldību, mēs izveidojam saikni starp IKP izaugsmi un valsts izdevumu pieaugumu. Un tas uzskatāms par progresīvu soli, un mēs ļoti lielā mērā mūsu ekonomikas politikā esam atkarīgi no datu na, na, nacionālo kontu datu integritātes, un tāpēc ir īstais brīdis aktualizēt šo metodoloģiju. Uzskatu, kā uzskatāms par sasniegumu tas, ka izmantojām satelītu kontu principu izmantošanu, lai reģistrētu visa veida darbības, kas nav izsakāms monetārā izteiksmē. Un te, protams, var runāt par piesārņojumu ietekmi, par to, kā uh, izvērtēt uh, labklājību dažādās dalībvalstīs. Es uzskatu, ka kaut arī padomu jau ir vienojusies par pirmo pielikumu, mēs uzskatām, ka mūsu tālākajās debatēs varbūt nākotnes interesēs uh, Eiropas komisijas statistikas komitejai būtu jāraugās tālāk īpaši saistībā ar inflāciju. Kā inflācija tiek ņemta vērā, aprēķinot IKP, jo pastāv atšķirības starp inflāciju um, pilsoņu izdevumu ziņā un uh, kā tā tainojas uz IKP kad ir izaugsme par vienu vai diviem procentiem, bet inflācija savukārt sasniegt trīs procentus, Tāda jebkāda veida kļūda, aprēķinot inflāciju, lielā mērā ietekmē IKP. Tāpat es uzskatu, ka mums vajadzētu tālāk pētīt, kā nacionālajos kontos mēs atainojam finanšu pakalpojumus. use... Un mēs arī neesam pietiekoši izmantojuši sociālās grāmatvedības mm, matrices rezultāts, un tie ir būtu svarīgi, lai atainotu, kas notiek mūsu um, nacionālajos kontos. Nu, tā tad mēs gaidām jūsu uh, ziņojumu un ceram, ka varēsim ar jums sadarboties. Paldies, turpin priekšsēdājot, var lūdzu. Paldies, Šarona. Saka šī klūnas kungs. Protams, pamat statistikas pārskatīšana, tāda kā nacionāla un reģionāla konta pārskatīšana ļoti augsts vērtējumu. Tās darbs jau tika izsanots ANO, taču, protams, Mums ir zinām piesaiste Eiropas Savienībai, un tāpēc ir ļoti vērtīgi pieņemt un sīkāk izstrādāt šīs, šos pārskatīšanas pasākumus, lai izvērtētu, kādas ir vajadzības Eiropas Savienībā, lai tie nebūtu vairs pret pašu Eiropas Savienības sistēmu. Runājot par pol politiku, IKP, kā jūs jau norādījāt, ir eh, plaši izmantojams rādītājs vai attiecībā uz eh, valsts izdevumiem vai uz citiem rādītājiem. Taču, diemžēl, cilvēki nevisai apzinās, ka šis atskaits punkts nebūtu nav perfekts. Tas ir nepilnīgs. Tas neiekļauj dažas eh, darbības, kā piemēram mājas, mājasainiecība darbības, Tas izvērtē valsts sektoru, taču tagad daudzās valstīs šis sektors eh, ir 30 līdz 50 procentu ietvaros daudzās valstīs, un tas neizvērtē rezultātu tikai ieguldījumu, un līdz ar to, ja valstis ir neefektīvas un eh, izmanto nodarbina daudz cilvēks, bet rezultāti nepanāk, tad patiesībā rodas iespējas par izaugsmi tā jomā, kur tādas patiesībā nav. Un no otras puses tās valsts, kas ir efektīvāks un izmanto nodarbina mazāk cilvēku un tomēr nodrošina zināmu līmeni, tad viņu rezultāts netiek uh, it kā uzrādīts kā kaut kas labs. Un tas pats attiec uz grāmatverdību. Dažkārt uh, tā ir tāda kā efektīva, taču. Uh, tā nevis ataino. Mēs runājam par zaļajām darba vietām, taču vēl ar vienu mums pastāv tradicionālie ražošanas sektori, un kaut arī daudzi um, pilotprojekti ir izvērs no um, ECO un um, Eiropas statistikas biroja puses, tie netiek iesaistīti, jo nomenklatūrā ir eh, apakškategorija zaļajiem darbiem, tā būtu jābūt, tas mums ļaudu uh, definēt tos sektors, kas ir daudz sološi nākotnes skatījumā. Un tā tad augstu vērtēju šo aktualizāciju, pārskatīšanu, taču mēs tā tad ceram, ka šī ziņojuma, šī ziņojums tiks izstrādāts, un, mēs, un es jau kā ēnu referents varēšu arī sniegt savu ieguldījumu, lai mēs varētu uzlabot šo ziņojumu šai ļoti svarīgajā tēmā. Lielas paldies, turpin priekšsādē, kā jau. Uh, minēju, es te uzstājos kā priekšstādātāja, un būtu labi, ja man palīdzētu ar priekšstādātāju vietnieku, tā tad mm, mēs ceram, ka ziņojuma priekšlikums tiks, projekts tiks sagatavots decembrī, un 18. janvārs būs grozījuma iesniegšanas termiņš. Uh, un tad mēs to tālāk apspriedīsim februāra beigās un balsosim 20. martā, un tad tālāk 1. marta plenārsēdē. Es ceru, ka būs iespēja sagatavoties ar jums visiem, iekļaujot visas tās idejas pirmajā ziņojumā, un tad mums būs iespēja tālāk izlīdzināt dažas neskaidrības atkarībā no tā, mm, kādas vēl trūkums mēs varētu atklāt. Tātad liels paldies par to! Un tagad pārēju pie piektā darba kārtības punkta grozījuma padoms direktīvā, kas pārkārto kopienas noteikums par nodokļu uzlikšanu ergo produktiem elektroenerģijai. Tad Lulingas kundze uzstāsi, atvainojas Lamberta kungam, kurš nevarēja uzstāties eh, saistībā ar iepriekšējā ziņām, viņ, viņam bija citi darbi. Tātad Lulingas kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze pirmajā nu, nodokļa apmaiņa, eh, viedokļa apmaiņas laikā es jau izskaidroju, kā te ir runa par uh, direktīvas, kas pārkārtot kopienas noteikums par nodokļu uzlikšanu energoprotektiem elektroenerģiju pārskatīšanu. Un te nav runa tikai par tādu kā sīkāku, uh, par tādu kā tīri uh, kosmētisku remontu, bet te tiešām ir runa par reālu uh, revolūcija, kas ietekmē situāciju ilgtermiņā. Es arī izskaidroju to, ka man situācija bija ļoti sarežģīta, jo priekšlikums eh, paredz eh, pretrunīgus komentārus un kā arī rēķinājos ar manu kolēģu atbalstu, vai tie būtu ēnu referenti vai nē. Pēc tam, kad intensīvi strādājus pie šī temata un galvenokārt tad, kad biju uzklausījusi ministru un muitas eh, pārvalžu un citu profesionāļu viedokļus, kur katrs no viņiem bija pārliecināts par šī teksta svarīgumu. Taču katram no viņiem bija arī sava atkarīga šī teksta traktācija, tad es palīgi izstrādāju savus uh, ziņojumu projektu vādlīnijas, lai panāktu labi sabalansētu tekstu. Un nu, katrā ziņā, lai ar to nāktu klajā ar kompromisiem padomē. Tātad uh, šis ziņojums ir konkrēti darba rezultāts un ceru, ka tas tikt pieņemts no mūsu kolēģu puses, no manu kolēģu puses, protams, ka viņi varētu arī to grozīt. Runājot par principiem, pirmkārt, priekšsēdētājs kundze, es gribētu uzsvērt to, ka pašreizējais priekšlikums ir svarīgs ieguldījums Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanā. Šī stratēģija ir saistīta ar ciltuma efektu izraisošo gāzu samazināšanu Tā šis teksts ir būtiski svarīgs. Un te tiek arī skārtas ļoti svarīgas jums, kā Eiropas enerģētikas nodokļu politika. Un te e, ir e, augstas prasības e, klimata un vides politikas sakarā. Es stingri uzskatu, kā enerģētikas politikas mērķi un arī rūpniecības politikas mērķi ir uzskatāmi par būtiski svarīgiem. Līdz ar to manā skatījumā jārod pareizais līdzsvars starp eh, mērķiem, kas varētu tikt uzskatīt pretrunīgi, lai radītu pareizos stimulus Eiropas Savienībai. Un to es mēģināju darīt, izstrādājot priekšlikums, kas atrodam manā ziņojumā. Nu, šādā pašā virzībā ejot, es domāju, ka būtu svarīgi nodrošināt labo koherenci starp daudziem jautājumiem, kas attiecas uz enerģētiku. Un bieži vien tie tiek skatīti kopienas instancēs, nu, piemēram, mūsu parlamentā arī par energoefektivitātes direktīvu. To arī izskat cita Eiropas parlamenta komiteja mums arī ir jāvienojas par pamatvirsībām Eiropas enerģētikas komiteja eh, politikā. Tā vēl patiesībā ir jādefinē. Es zinu, ka tas ir tāds sāpīgs jautājums, tomēr es to gribētu šeit skart. Nu, tad atgriežoties pie teksta. Es gribētu jūs aicināt atbalstīt komitejas metodoloģisko pieju, uh, kas pārādz um, nodokļus noteikti attiecībā uz diviem uh, principiem. Te ir runa par uh, emisijas ats, CO2 emisijas atsaucas koeficientu un siltumietilpību. Un tas ir efektīvs veids, kā veicināt labāku energoresursu izmantošanu un arī pievēršanos mazāk uh, piesārņojušiem enerģijas avotiem. Turklāt, iekļaujot CO2 nodokli 20 eh, eiro par tonu, ļautu gūt 20 miljārdus eiro ienākums visām Eiropas Savienības valstīm sākot ar 2020. gadu. Tas ir diezgan svarīgi, ņemot vērā pašreizējos budžeta deficītus. Tomēr viens no komisijas jauno priekšlikumu svarīgākiem aspektiem ir saistīts ar eh, dalību valstu izvirzīto prasību ievērot samērīgumu starp ES līmenī iepriekš noteiktajām atšķirīgajām minimālajām likmēm. Taču tas novest pie tā, ka vairumā dalībvalstu ievērojami pieaug dīzeļdegvienas cena, līdz ar to es to nevaru atbalstīt. Visas dalībvalsts, izņemot trīs vai četras, ir norādījušas savu viedokli pret nostāju pret šo politiku. Kaut arī te nav runa par koplēmumu procedūru, es tomēr uzskatu, ka mūsu loma nav nāk klājā ar kaut ko, kam nav ne mazākās iespējas tikt pieņemtam. Mūsu misija drīzāk būtu nākt klajā ar kompromisiem, kas ir pieņemami padomēji, kaut arī Eiropas parlamenta nostāja šistu mazāk ambiciozi nekā sākotnējā Eiropas komisijas nostāja. Runājot par institucionālas dabas plānu, apzināsimies to, ka proporcionalitātes principa ievērošana ir saistīta ar nodokļu uzlikšanu dažādiem enerģijas avotiem 27 dalībvalstīs. Taču līdz šīm te bija runa par minimālo slieksni. Reāli ir tā, ka proporcionalitātes princips Uh, izraisītu stabilitātes trūkumu. Un līdz ar to lielā mērā paaugstinātos dīzeļdegvielas cēna vairākumā dalībvalstu. Runājot par rūpniecības politiku plašākā nozīmē. Dīzeļdegvielas cenas ievērojums pieaugums vairākumā dalībvalstu valstu Nu, piemēram, var sniegt jums vienu paraugu Vācijā. Šis paaugu pieaugums būtu par 31 centu litrā līdz 2023. gadam. Un, protams, ka tas izraisītu daudzas problēmas. Vairākas problēmas nekā šis pasākums spētu risināt. Un te ir jāparedz. Uh, konkurētspējas pieaugums attiecībā pret citām pasaules daļām. Te būtu runa par tehnoloģiskajām dīzeļdegvielas eh, izmantojumības iespējām. Un dīzeļdegviela šai ziņā būtu svarīgs uh, trumpis salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Taču šķiet, manā skatījumā, ka nav vērts, ka Eiropas auto eh, ražošanas eh, nozarei būtu jāuzliek, autobūvs nozarei būtu jāuzliek šī lielā atbildība. Šī nozara jau tā izjūt nežēlīgu konkurenci no trešo valstu puses. Pat desmit gadu pārējais laiks, kas noteikts līdz 2023. gadam, nespēs mazināt šīs sekas. Un trešais būtiskais arguments pret samērīgumu principu ieviešanu attiecas uz tā ietekmi uz patēriņu cenām. Nevar izslēgt inflācijas risku, ko var radīt dažu degvielas veidu ievērojams cenas pieaugums. Vēl jau vairāk tāpēc, ka dalībvalstis, ņemot vērā smago stāvokli publisko finanšu jomā, nevar, piemēram, pazemināt nodokli, ko piemēro benzīna patēriņam. Mēs par to jau esam runājuši Tas, piemēram, attiecas uz tātad šo benzīnu patēriņu. Es neuzskatu, ka tas būtu jādara. Patērētāji arī tiktu sodīti, tāpat kā visa transporta nozare, jo īpaši sabiedriskais transports, jo tie saskartos ar ievērojumu pašizmaksas pieaugumu. Tā kā energoresursu cenu palielināšanās ir galvenais inflācijas avots. Centrālā banka jau ir norādījusi, ka šis pieaugums ir pa 13 līdz 16 procentiem. Tātad inflācija paaugažinās par 3 procentiem, galvenokārt tieši uh, benzīna cenas pieauguma dēļ, jo šī benzīna cena gadu laikā pieaugusi no 13 līdz 16 procentiem. Tāpēc es uzskatu, ka pavisam noteikti ir jāizvairās no vēl papildu me mehānismu iekļaušanas, kas veicinātu cenas pieaugumu. Un šāds ir lūk komisijas priekšlikums. Tāpēc es uh, ierosinu svītrot šo priekšlikumu attiecībā uz samērīgumu. Šādas pašas pārdomas mani noved pie stingras iestāšanās pret automātiskas nodokļu minimālās likmes indeksāciju atkarībā no cenu izmaiņām uz CO2 cenu palielināšanos vai pazemināšanos. Šeit es gribētu sacīt priekšstādātājs kundze, ka Eiropas komisija – visnotaļ ātri noraidīja algu automātisku indeksēšanu. Un joprojām nav mainījis savu viedokli. Taču ar tiem pašiem argumentiem tā iestājas par energoproduktu nodokļu ieviešanu. Tas ir diezgan komiski, taču priekšādātājs kundze grib sacīt, ir svarīgi, lai likumdevēji arī turpmāk var brīvi pieņemt lēmumu šajā jomā automātiska nodokļu paaugstināšana nav liederīga un atbalstāma. Tā kā man darba nav, eh, laika nav daudz, gribu arī paust eh, ēnu referentu nu, viedokli. Tas ir pēdējais elements saistībā ar alternatīviem kurināmajiem, piemēram, sašķidrināto naktas gāzi un saspiesto dabas gāzi. Jo konsekvences labad visiem kurināmā veidiem, cits starpā sašķidrinātai naktas gāzi un saspiestai dabas gāzei, ar laiku vajadzētu noteikt vienāds nodokļu likmes, kas pamatojas uz siltumietilpību un CO2 emisiju, kuras būtu piemērojams jebkuram kurināmajam. Tātad katra kurinamā priekšrocības atkarībā no CO2 emisijas automātiski atspoguļosies piemērojamajā nodokļu režīmā, nepiešķirot nekādas citas priekšrocības konkurences atvieglošanai. Tomēr, ņemot vērā, ka pašreizējās nodokļu likmes, ko piemēro šiem energoproduktiem, uh, bieži vien ir ļoti zemas un būs jāpaiet noteiktam laikam ļoti zemas vai dažkārt to vispār nav. Būs jāpaiet noteiktam laikam, kamēr alternatīvais kurināmais varēs reāli konkurēt ar tradicionālo kurināmo veikto ieguldījumu un infrastruktūras izmaksu dēļ. Tāpēc es ierosinu noteikt minimālā nodokļa likmi, kas ir paredzēta no 2015. gada, un uh, piemēro to tikai no 2018. Uh, gada. Šāds ierobežojums ļaut nodrošināt alternatīvajam kurināmajam konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar citu kurināmo, kuras ir vajadzīgs, lai attīstītu energoefektīvāku tehnoloģiju. Nobeigumā Es gribētu uzsvērt to, ka es mēģināju pieņemt realistisku, konstruktīvu pieeju, un es uzskatu, ka glāze ir pa pusē tukša, tāpēc nodokļu ieviešana visiem kurināmajiem, ka, kuri līdz šim netiek pakļauti uh, CO2 emisijas uh, nodoklim, būtu jāizveido šis eh, minimālais nodoklis. Es uzskatu, ka vēl ar vienu ir jāizmanto nodoklis pamatoties uz apjomu pretēji komisijas uzskatam. Tā ir šādi mani priekšlikumi, ar kuriem nāku klajā Eiropas parlamentam, tie tad ir tālāk jānodot padomē. Taču negribu arī krist otrajā grāvī kā uzskata daži uh, komisijas referenti. Esmu lasījis viņu atzinumu projektu, projektus, un man jāsaka atklāt, ka tie man pārsteidz. Daudzi uzskata, ka jā, daži uzskata, ka jāiet vēl tālāk, taču es domāju, vēl jāsagaida, protams, grozījumi, kas tiks iesniegt šajā komitejā. Uh, Es domāju, ja mēs iesim šajā virzienā, tad skaidrs, ka mēs saskarsimies ar dažu dalību valstu noliegumu. Es domāju, ka pieņemot šo atzinumu projektu, mēs saskarsimies ar daudziem pārsteigumiem. Taču tad, kad projekts tiks pilnīgi pieņemts, Tādēļ es runāšu par citiem tematiem, tādēļ es nerunāju par tiem tematiem tagad, kā piemēram kuģniecības nozares, tātad uh, aviācijas un arī jūrniecības nozares uh, mm, pienākuma noņemšana attiecībā uz nodokli, tātad neaplikšana ar nodokli. Protams, ir vēl tēmati, kas ir jāskata. Un beig beigās mēs pie tiem nonāksim. Tas attiec, piemēram, uz lauksēmniecības neaplikšanu ar nodokli, ar meža saimniecības neaplikšanu ar nodokli, ar māju saimniecību neaplikšanu nodokli. Nu, vārds sakot, šo izņēmu ir ļoti daudz aujourd'hui. <coughs> Mais, euh, je, je... Šo tematu tātad šodien es neskatīšu, taču es gribētu vēl jums sniegt citu informāciju, kas nonāca manā rīcībā šo pēcpusdienu. Šo pēcpusdienu es uzzināju, ka ņemot vērā ministru padomes eh, pretēju nostāju, mm, iespējams, ka Polijas prezidentūra mm, neskatīs šo tematu, jo nebūs iespējams nonākt pie kompromisa. Varbūt es tad jums varētu mm, citēt informāciju no Financial Times Deutschland. Uh, Protams, ka dalību valstīs eh, nav vienisprātis ar šādu priekšlikumu, un daudzas valstis izteicās visai atturīgi pret jaunu Eiropas Savienībā spēkā esošo sistēmu, kas enerģiju mērītu saskaņā ar izmešiem. Būtu visai neiespējami atrast kompromisu, ņemot vērā Šemetas kunga plānus, lai varētu harmonizēt nodokļus enerģētikas jomā. Uh, Vācija ir viena no pretiniekiem šādai sistēmai, bet šķiet ka šādas sistēmas robežas ir tik plašas, ka pagaidām neko skaidru pateikt vēl nevar. Un ņemot vērā finanšu ministru sanāksmi komisijai noteikti ir uh, jāņem vērā arī 27 dalībvalstu nostāja. Es gribētu zināt, vai tā tiešām ir vai mēs atmetīsim Šemetas kundz, kunga priekšlikumu padomē. Un ja tā ir, tad mums būtu jāzina, ko mēs vēlamies darīt ar, mūsu, ar manu priekšlikumu. Paldies! Much, Astrid. Paldies, Astrīda. Mēs, protams, turpināsim darbu un sekosim notikuma attīstībai. Eh, Gadrīz visi ēnu referenti ir pietiekšušies runāt. Edvards izteiksies Ludvigson kungu vietā. Lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze. Uh, eh, Ludvigsona kungs atvainojas par to, ka viņš nevarēja ierasties, un viņš man atsūtīja savus uh, domas rakstiskā veidā, un tās tagad mēģināšu jums atspoguļāt. Viņš piekrīt Lulīngas kundzes uh, priekšnoteikumam, protams, pilnīgi visam viņš nepiekrīt, viņš atrod šeit arī vājās lietas. Runājot par. Uh, Uh, labi vērtējamo. Uh, komisija ir jāizstrādā priekšlikumi, bet ir jāņem vērā šo duālo nodokļu struktūru, ņemot vērā izmešus un enerģētikas saturu, izmantoto enerģētiku. Protams, tas ir prātīgi, ņemot vērā uh, peļņas radīšanas iespējas un izmešu samazināšanu. Bet, protams, kopīgi ir jāsavieno šī politikas joma ar citām politikas jomām, kas saistīts ar enerģētiku. Protams, mēs jau vairākus gadus strādājam pie enerģētikas politikas, bet ir jāuzlabo koordinācijas starp atsevišķām vadlīnijām. Ir jāizveido saskaņotātāk attieksme. Protams, ir jāuzslavē uh, tie pūliņi, kas ir veikti, lai tekstu padarītu labāku, bet ne viss, protams, ir tik ideāli. Vajadzētu garantēt, ka mēs nepazaudējam ļoti labus li likumdošanas mehānismus strādājot pie šī jaunā projekta. Tālāk varbūt kritiskāks vērtējums. Ludvigson kungs domā, ka par trim jautājumiem būs jāapspriež detalizētāk. Pirmām kārtām runājot par degvielas neutralitāti subsidiaritātes principa svītrošanu. Viņš uzskata, ka tas ir problemātiski. Un te ir noteikts, ka visa degviela, kas izmantot vienam mērķim, ir jāpliek ar vienādu līmeņu nodokļiem. Tas uh, rada tādu platformu, kas eh, tiks augsti vērtēta ilgākā termiņā. Uh, Katru degvielu tātad var aplikt ar godīgiem nodokļiem un jebkuru iepriekš pieņemam lēmumu ir iespējams iepriekš prognozēt. Protams, ir jāsaprot, kā šo principu varēs izmantot, apliekot ar nodokļiem dažādus degvielu veidus. Protams, tiek runāts arī par efektīvākiem dīzeļa dzinējiem un ir jābūt efektīvākiem runājot par šo lēmumu izmantošanu praksē, bet noteikti nevajadzētu pārspīlēt principa atstātās sekas. Dalību valstis šķiet negribēs uh, uzlikt uh, tādus nodokļus, piemēram, uz benzīnu un dīzeļdegvielu, palielinot eh, nodokļus attiecībā uz dīzeļdegvielu, jo tā rada vairāk izmešu. Varbūt vajadzētu būt tādai kā kombinēšanai, eh, paaugstinot benzīna nodokļus un pa, pazeminot benzīna nodokļus un paaugstinot uh, Nodoklis attiecībā uz dīzeļdegvielu. Protams, dalību valstīm šo jautājumu vajadzēs īstenot laika gaitā. Dalību valstīm vajadzētu pā, pā, pamazām pārvietoties, pamazām iet uz pilnīgu degvielas neutralitāti, un termiņš tiks noteikts līdz 2023. gadam. Protams, arī autonozarei vajadzēs pieskaņoties jaunajām prasībām un darīt to racionāli. Un, protams, nevajadzētu pilnībā attiekties no degvielas neutralitātes principa kā tāda, jo mēs neredzam, ka citi, citas nozars, citas jomas ir gatavs darīt daudz mūsu vairāk lietas labā. Otrām kārtām Lelingas kundze ir norūpējusies par automātisku minimālo nodokļu likmju eh, indeksāciju. Viņai šķiet, ka tas varētu radīt e, augstāks inflācijas likmes. Komisija ir domājusi, ka ir Eh, jāievieš tāds priekšlikums, kas neatieksies uz energoproduktiem. Līdz ar to mēs eh, nedomājam, ka indeksācija automātiski radīs inflācijas. Zviedrijā jau, piemēram, ir izmantoti eh, dažādi instrumenti, ir ņemti vērā nodokļi, un nodokļi ir ieviesti ņemot vērā pilsoņu reālos ienākumus. Tādēļ varētu ieviest tādas nod, minimālas nodokļu bāzes, ko ir uh, reāli iespējams izmantot praksē. Kopš 2003. gada mēs esam jau strādājuši pie līdzīgiem priekšlikumiem. Uh, Un visbeidzot ir vairāk jautājumu, kas saistīti ar atjaunīgajiem energoavotiem, atja alternatīviem kurināmajiem, bet tie nav iekļauti komisijas likumdošanas projektā. Mums ir e, šis ļoti sarežģītais jautājums jāatrisina un jāsaliek punkti uz I protams, ir vairāki aspekti, kas ir jāņem vērā, tad, kad mēs turpināsim diskusijas par Lulingas kundzes ziņojumu. Pirmām kārtām vajadzētu noteikt um, izņēmums attiecībā uz nodokļiem, piemēram, jūrniecības jomā un aviācijas jomā, bet tiem nav jābūt obligātiem nu, izņēmumiem, bet tādiem fakultatīviem izņēmumiem. Mēs domājam, ka obligāti izņēmumi noteikti nebūs motivējoši arī starptautiskā līmenī. Otrām kārtām iespējamie izņēmumi attiecībā uz mājturībā izmantojumu kurināmu ir jāpārskata. Mums ir arī labāk jāiepazīst ar situāciju nozarē jāizvērtē un jāpadomā par energoefektivitātes paaugstināšanu un energoietaupījumiem. Trešām kārtām varētu būt patiešām uh, laba doma uh, ieviest uh, elektromobīļus un domāt uh, par uh, attiecīgu nodokļu schēmu tieši attiecībā uz elektromodeļiem. Un visbeidzot, uh, Eh, ir apšaubāmi, vai kaut ko izdosies sasniegt jau līdz 2015. gadam. Visi lēmumi ir jāpieņem jau tagad tehniskais darbs ir jāveic jau um, šajā brīdī, nevis tikai pēc 2015. gada. Savādāk mēs sastapsimies ar risku, ka lēmumi tiks bloķēti, un līdz ar to šis, šīs struktūras nevarēs darboties pēc iespējas efektīvi. Bet mēs uzskatām, ka katrā ziņā šis ziņojums mums piedāvā iespēju um, iesaistīties ļoti saistošās diskusijās turpmāko nedēļu laikā. Paldies, un Filips Debalko Altgrupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, sākumā vēl vēlējos pateikties uh, Lūlingas kundzei par šo ziņojumu projektu un par to sadarbības garu, ko viņi ir izrādījusi līdz šim. Tagad uh, runāšu par vairākiem vispārīgiem principiem uh, un es domāju, ka es arī noformulēšu vairākus grozījumus. Es domāju, ka šī nodokļi e, varētu radīt papildus slogu mājasaimniecībām, bet Lulīngas kundze pateica, ka tas ir saistīts ar 2020. gada stratēģiju, un mums ir jādomā, ko īsti aplikt ar nodokļiem, vai tikai e, no, noteiktus enerģijas veidus, vai visus enerģijas veidus. Uh, Tālāk ir jābūt tādai saskaņotākai attieksmē pret visiem energoproduktiem, un eh, runātāja šeit minēja, piemēram, CO2 nodok nodokļus un degvielas nodokļus. Ir jābūt labai koordinācijai starp šādu nodokļu ieviešanu, un, protams, ir jābūt arī caurskatāmībai, ko piedāvāsim mūsu patērētājiem. Ņemot vērā klimata aizsardzības mērķus, es gribēju atsaukties uz iepriekšējiem ziņojumiem un e, ir jāmin, ka noteikti ir jāsamazina mūsu atkarība no enerģijas, ir jāsamazina energopatēriņš, jāuzlabo energoefektivitāte un, protams, ir jāizmanto atjaunīgi energoavoti. Es ceru, ka varēsim vienoties par labu kompromisa tekstu. Es zinu, ka padomē ir jābūt ambiciozai un tai ir jābūt arī realistiskai. Mēs nevaram Eh, īsti saprast, ko uh, mūsu referenti ir domoja, domājis ar proporcionalitātes principu. Mums ir jārada uh, tādi kārtīgi spēles noteikumi, ir jābūt miedarbībai starp dažādiem energoavotiem, un mums ir jāsaprot, uh, kuri, attiecībā uz kuriem produktiem nodokļi būs augstāk un uz kuriem zemāk. Šeit ir jābūt labai saskaņai. Uh, Es domāju, ka dalību valstīs proporcionalitāti nevarēs tik viegli sasniegt un, piemēram, var paaugstināt nodokļus attiecībā uz dīzeļu degvielu un e, var arī samazināt benzīna akcijas nodokli. Dažās dalību valstīs tas jau ir noticis un e, šī metode jau ir pierādījusi sev darbībā. Eh, runājot par eh, transportu, protams, nozare ir jādod pietiekam daudz laika, lai tā varētu pieskaņoties jaunajām prasībām, un mēs saprotam, ka ir jāpiesaist arī investīcijas, lai to visu varētu realizēt. Es uh, esmu iepazinies arī ar statistikas datiem, un uh, ir iespējami vairāki pasākumi instrumenti, ko var īstenot dalību valstīs, um, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Es domāju, ka automātiskā indeksācija uh, nav laba doma, es esmu pret to, tas ir ļoti bīstams precedents, mēs nevaram visu indeksēt automātiski, jo, protams, ir arī cilvēki ar zenā, zemāku ienākumu līmeni. Uh, Un, protams, darba ņēmēju algas arī tiek indeksētas, par to tagad ļoti daudz tiek diskutēts, bet uh, Eh, ir jāsaprot arī, vai tiks eh, indeksēti valdību ienākumu un kā tad mēs aprēķināsim šos nodokļus. Tālāk runājot par slogu uz mājasaimniecībām, es nevaru piekrist referentē. Mums, protams, vajadzētu um, raidīt arī konkrētus signālus arī cilvēkiem ar zemāku ienākumu līmeni. Ir, protams, jāņem vērā arī sociālai aspekti, bet arī šīs cilvēku grupas ir jāmudina. Uh, uh, ietaupīt patērēto enerģiju. Mums ir jāparūpējas, lai šeit nebūtu arī nekādas dubultās aplikšanas ar nodokļiem, lai nebūtu dublēšanās ar emisiju tirzniecības schēmu. Un mums ir gan nozarei, gan pilsoņiem jādod pietiekam daudz laika, lai piekskaņotos apstākļiem un, protams, uh, kā secinot vai rezumējot, es varu teikt, ka varu piekrist ļoti daudzām atziņām, kas ir Lulīngas kundzes tekstā, un savukārt citām lietām es nevaru piekrist, bet es ar nepacietību gaidu nākamo tikšanos ar referentu un ēnu referentiem, jo mums ir jākaldina kompromis. Var piekrist Lulīngas kundzei, tas ir ļoti sarežģīts dokuments, bet tas ir arī ļoti nozīmīgs, un mums ir jābūt ļoti ambicioziem, lai lai mēs varētu radīt papildus vērtību. Paldies! Thank you very much. Uh, now for the ECR. Paldies. Ivo, EKR grupas vārdā lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atceros, uh, pašu pirmo eh, viedokļu apmaiņu par šo jautājumu kaut kad eh, augusta beigās, un es jau toreiz teicu, ka nepacietību gaidu, kad varēšu sadarboties ar Lulingas kundzi, un es varu teikt, ka toreiz man bija taisnība, jo Lulingas kundze organizēja vairākas nopietnas tikšanās, viena, eh, vienu uzklausīšanu, kas bija veltīta šai tematikai. Jā, un tas ir arī ļoti nopietnas likumdošanas priekšlikums. Vēlējos katrā ziņā Lulīngas kundzei pateikties par to, ka viņa pieņēma pilnīgi visus viedokļus un mēģināja pievērsties pilnīgi visiem, visām pozīcijām. Tagad dažas piezīmes, varbūt tādas provizoriskās piezīmes. Ņemot vērā tās diskusijas, uh, Eh, kas jau norisinās, es eh, izteikšos pietiekami kodolīgi un runāšu par pašu svarīgāko, kas ietverts šajā ziņojumā. Pirmām kārtām proporcionalitātes princips. Es pilnībā piekrītu Lulīngas kundzes nostājai un EKR grupas vārdā es varu teikt, ka mēs esam uh, par uh, proporcionalitātes principa anulēšanu. Tālāk par minimālajām nodokļu likmēm mēs esam pret, un, ja es pareizi sapratu, mēs arī šajā gadījumā esam viensprāts ar Lulingas kundzi. Tālāk izņēmumu jūrniecības un aviācijas nozarē un bija debates, vai šiem izņēmumiem ir jābūt obligātiem vai fakultatīviem, vai tādiem brīvprātīgiem drīzāk. Mēs varētu piekrist tiem, kas ir par brīvprātīgu pozīciju. Un visbeidzot pārējais laiks. Jā. Mēs to uztveram pietiekam nopietni un pārējais periods ir eh, zināmā mērā panākuma ķīla, un pārējais periods eh, būtu tāds labvēlīgs režīms nozarē, lai tā varētu pieskaņoties jaunajai sistēmai. Un īstenībā nu, ziņojums eh, ļoti lielā mērā saskan ar mūsu viedokli. Tātad Lulings kundzes domas ļoti labi atbilst tam, ko mēs uzskatām. Un eh, mēs dzirdējām baumas, ka padome, eh, ka komisija saka kaut ko, padome saka kaut ko pilnīgi citu. Mēs līdz ar to eh, gaidīsim um, kopīgo iznākumu. Paldies! Paldies, Ivo! Sven, vai jūs izteiksieties Filipa vietā? Jā, paldies mūsu ēnu referenta Filipa Lamberta vārdā gribēju pauz dažas piezīmes. Pirmām kārtām vēlējos jums atsaukt atmiņā. Uh, ka mēs darbojamies ekonu komitejā. Un tad, kad es studēju, es uh, atceros, mums teica, ekonomika nozīmē efektivitāti. Un es uh, klausījos kolēģos, bet īstenībā viņi vairāk balstās uz tādu industri industriālu uh, pieeju, ņemot vērā tādu tūredzīgu domāšanu, bet uh, mums ir jādomā par efektīvu uh, enerģētikas apmēkšanu ar nodokļiem, un mēs te nevarētu runāt par to, ka mēs dosim priekšroku vienai degvielai vai vienam kurināmā veidā un citu atstāsim novārtā mēs te varam e, dot priekšroku, piemēram, konkrētiem degvielu veidiem, dīzeļdegvielai, bet tas nav pareizi un Vācijas valdība, Vācijas autonozares um, darbinieku pozīciju atspoguļoja padomē, un mums taču ir jāatbalsta tehnoloģijas, bet tehnoloģijas pagaidām nav piemērotas uh, klimata pārmaiņas viestajiem izaicinājumiem. Tādēļ uh, komisija skaidri un gaiši pateica, ir jābūt racionālai un um, efektīvai nodokļu sistēmai. Tā tad ir jāņem vērā gan CO2 izmeši, gan energointensitāti, jo īstenībā tas ir pamatā energoproduktu aplikšana ar nodokļiem. Ir jābūt proporcionalitātei. Uh, Vēlējos dzirdēt, ko mūsu referente domā par efektivitāti. Jūs varētu šo daļu priekšlikumā varbūt svītrot, lai saglabātu tādu līdzsvarotu uh, nodokļu sloga līmeni, uh, ir jāpadomā par Ludvigsona kunga priekšlikumiem, proti ir jāpadomā par indeksāciju, jo bez indeksācijas bieži vien ir ļoti grūti paaugstināt nodokli vēlākā laika posmā. Un mēs taču ieviešam energo nodokli, lai uzlabotu energo efektivitāti un samazinātu energo patēriņu. Un akcīzes nodokļu gadījumā nav uh, tā pārāk prātīgi atteikties no indeksācijas. Tādēļ ir ļoti labs pamatojums ieviest indeksāciju. Tālāk uz CO2 cenu saskaņošanu. Es te varētu pastrīdēties. To varētu darīt pateicoties deleģētajiem aktiem, nevis konkrētām normām. Un Es domāju, ka sākotnējai cenai ir jābūt 30 eiro par tonu, nevis 20 eiro par tonu. 30 eiro par tonu ir labāka cena, ņemot vērā klimatu pārmaiņu radītās sekas par eh, izņēmumiem un aizliegumiem. Mums nevajadzētu dalību valstīm aizliegt, uzlikt nodokļus eh, jūrniecības eh, un aviācijas nozarē. Mums ir jādomā arī par reāliem izmešiem un izmešu apjomu. Protams, ja tiek ražota elektrība, elektrība ir izmantota lai uh, ražotu elektrību, un elektrība arī rodas tad, ja elektrība tiek patērēta. Protams, uh, runātājs saka, ka šeit dokumentā ir ieviesusies kāda kļūda. Mums ir jāpadomā par labāku, racionālāku un efektīvāku nodokļu sistēmu enerģētikā un arī apliekot uh, ar nodokļiem degvielu. Mums, protams, ir jāsamazina CO2 izmeši, kas nelabvēlīgi ietekmē klimatu. Es lūgtu pilnīgi visus komitejas deputātus padomāt par to, ka Stone ziņojumā klimata pārmaiņas uh, tika uzskatītas par lielāko tirgus kļūdu. Pas, paraugāties tālāk par savu degunu galu, mums ir jāsaprot, ka ekon komitejas uh, galvenais uzdevums būtu cīnīties pret klimata pārmaiņām tādā plašākā tvērumā. Paldies! Tagad vēl trīs runātāji ir pieteikušies, Un teorētiski mums šim jautājumam ir palikušas tikai sešas minūtes. Varbūt eh, tādēļ drīkstētu lūgt kolēģus savu laiku izmantot ekonomiskāk, jo viņi nav ēnu referenti. Werners Lengens, uh, eh, Gobelskungs un tad Hans Pēters Martins. Nu, bet arī komisijai mums pat vairs nav laika atlicis. Paldies, paldies, priekšstādātājs kundze, saka Langenkungs, es izteikšos lakoniski. Mēs nerunājam par uh, tieši šo aplikšanu ar nodokļiem. Komisijas priekšlikumi arī attiecībā uz tām valstīm, kur ir viszemākā nodokļu likme, ir zemāki par jebkuriem spēkā esošiem nodokļiem. Tā tad nav jāuztrauc par paaugstināšanos. Otrām kārtām tiek veikta struktūrāla politika, kas atti, atšķiras no iepriekšējiem komisijas priekšlikumiem. Varbūt kolēģi, kas šeit ir nesenāk, nezin, ka es 2008. gadā gatavoju CO2 izmešu ziņojumu par vieglajiem automaši, vieglajām automašīnām, bija ēnu referents arī uh, Rūpniecības komitejā, un toreiz mēs apzināti runājam par CO2 samazināšanu transporta nozarē, it sevišķi runājot arī par viegliem transporta līdzekļiem. Bet parlamē, parlamenta vairums atbalstīja šādu priekšlikumu, jo mēs runājam par apzinātu energotaupīgumu. Tas ir faktors, eh, ka mums ir jāskatās cieši acīs, un Protams, izmantojot dīzeļu degvielu, eh, īstenībā rodas mazāk izmeši, jo dīzeļu eh, dzinējs ir efektīvāks un 98% no transporta, no preču pārvadāšanas norisinās pateicoties dīzeļdegvielai. Tātad lielākajā daļā smago automašīnu tiek izmantots tieši dīzelis. Un uh, ja mēs runājam par tādu minimālo nodokļu likmi attiecībā uz visiem transporta veidiem, uz, visām, uz visiem degvielu veidiem, kā to piedāvā komisija, tad mēs šeit runātu par tehnoloģisku politiku, nevis CO2 politiku vai klimata politiku, jo tas uh, dīzeļu degvielu nostādīt neizdevīgākā situācijā. Un e, komisijas priekšlikums e, it kā mums norāda, ka ar vienu roku viņi mums piedāvā, tātad viena roka nezina, e, ko dara otra roka. No vienas puses viņi grib piedāvāt mazus, samazināt CO2 izmešus, un ar otru roku viņi dara pilnīgi pretējo. Un ja komisija beidzot uh, neprecizēs, ko tā īsti vēlas, mēs nepiedāvāsim nekādus ambiciozus mērķus klimata politikas jomā. Un es teikšu skaidri un gaiši, mums nevajag runāt par automātisku nodokļu uh, paaugstināšanu, jo visas piedāvātās likmes ir zemākas par jau spēkā esošajām. Uh, Mums ir jāsaprot, ka ir jāievēro subsidaritātes princips, jo dalībvalsts jau ir atbildīgas par nodokļiem, un, protams, tas ir saistīts arī ar vienbalsības principu. Un, kā te Gīgold kungs teica, tā nebija tikai Vācija. Vācija šo priekšlikumu tikai spilgtāk izgaismoja. Tā tad tās valstis, kuras ir pieņēmušas tādus prātīgus CO2 mērķus, visas ir vienas prātas. Nu, vai mēs tur runājam par Franciju, Itāliju, Vāciju, Nīderlandu vai jau kādu citu valsti? Mēs nevaram pieļaut to, ka mēs piedāvājam kaut kādas vērtības, kas panāks pilnīgi pretējo komisijas veiktajam. Un tad, eh, jā, Skilunas kungs šeit ļoti jauki nolasīja priekšā to, ko uzrakstīja viņa ziemeļu kolēģis. Nu, šķiet, ka viņš šo priekšlikumu, es, es ceru, ka viņš šo priekšlikumu varēs eh, piedāvāt arī klimata komisārē, bet eh, tā nebija sociāldemokrātu pozīcija. Un eh, es varu teikt, kā Lulīngas kundze, nu tad, ja jūs te aplam rīkojaties, tad arī ideoloģija neko nelīdzēs. Un ko tad. Uh, dalībvalstis darīs ministru padomē, ja būs izvēlēt nepareizā pieeja, tad, protams, dalībvalstis tam nepiekritīs, un komisijai ir pilnīgi pie kājas, eh, ko domā citu orgānu vai struktūras, ko tās pieņem. Paldies, paldies, Robert Lūdzu. Euh, Jā, priekšsēdētājs kundze, kā jau mēs zinām, ceļš uz Elli ir klāts ar labiem nodomiem. Šeit komisija nāk klajā ar direktīvu, ierosina direktīvu Eh, kur ir tāda eņģeliski apjomi, apveidi, tā ļoti naivi, bet izskatās, ka viņš jau virzienā ies tikai viena. Viena pati. Reālās šīs direktīvas mērķis ir uzlikt nodokļus, uzlikt nodokļus, uzlikt nodokļus. Un šī iemesla dēļ komisija pat ierosina automātiskās nodokļu indeksācijas sistēmu Kad mēs runājam par to, ka 2020. gadā būs eh, ieņēmumi 20 miljoni eiro no nodokļu, tas, protams, priecēs attiecīgos valstu finanses, taču tas arī nogulsies kā papildus liekas sloks uz mūsu pilsoņu uh, pleciem, jo īpaši uz tiem, kas nevar izvairīties no privāto automobiļu lietošanas. Tātad 20 miljārdi no nodokļu summas. Tas patiesībā nebūs tāsta beigas, jo nodokļu uzlikšana vēl tikai turpināsies. Un tātad tas izraizīs papildu inflāciju, lai ko jūs par to teiktu? Tas radīs papildu inflāciju. Un tas ir pret efektīvāks ekonomikas izveidi, kas it kā esot Eiropas Sanības mērķis. Turklāt šī direktīva sodīs miljoniem uh, automobīļu lietotāji, kas, kas bija izvēlējušies dīzeļdegvielu, jo tika secināts, ka dīzeļdegviela ir efektīvāka nekā benzīns. Un būtībā Tieši tā arī ir. Un nav nekāds šaubu par to, ka naftas, benzīna lobijas eh, tikai aplaudē šī, šim komisijas priekšlikumam. Un dīzeļdegvielas un benzīna ražotāji acīm redzot saskars ar problēmām, jo sabiedrība patiesībā ir iestājusies par dīzelu degvielu un līdz ar to vairs nevar veiksmīgi pārdot benzīnu, un tāpēc benzīnu ražotāja lobbyis var tikai aplaudēt šai direktīvai. Taču es negribu īstenot šo loģiku, es negribu tai sekot, un es nākšu klajā ar grozījumu, kas pieprasīs parlamentam noraidīt Jā, labi, jūs nu, jau divi iestājas par to, divi direktīvi tā pilnīgi norādīt šo direktīvas priekšlikumu. Ja šis grozījums netiks pieņemts, tad es atbalstīšu mūsu referentes nostāju un es ceru, ka padome atteiksies no šī direktīvas priekšlikuma. Es vienrē, vienmēr iestājos par uh, uh, priekšlikuma noraidīšanas iespēju, un šai gadienā tā ir jāizmanto. We, we are... Paldies! Mēs, eh, diemžēl, esam pārsnieguši šī punkta izskatīšanai atvēlēto laiku, tādēļ tiešām došu vārdu tikai dažiem. Hans Pīter Mārteņ. Paldies! Nu, es esmu liels dīzeļu fans, tādēļ es šeit daudz ko nevaru pateikt, bet eh, par labajiem varbūt var pateikt dažus vārdus. Skan komentāri no zāles bez mikrofona. <laughs> so war es nicht gemeint, Herr Kollege Lang. Langen kungs, tā es to nedomāju. Aber äh, von den Lobbys her und Tātad par lobbyiem un naftas lobbyiem un zaļajiem, protams, äh, kāds varētu domāt arī par atomenerģijas lobbyiem. Un šeit tiek izmantota tāda kodēta valoda zināmos, eh, zināmās grupās, zināmās sabiedrības daļā un Lulings kundze. Eh, ja mēs runājam par piekto grozījumu, kur ir runāts par CO2 izmešiem, eh, tā tad atjaunīgo energo avotu uh, uh, izmantošana, un jūs to vēlēties svītrot, tātad mēs ļoti labi varētu saprast, kādas intereses jūs vadīja, kad jūs gatavojāt šo uh, grozījumu. Un īstenībā te ir tāds uh, ekonomisks strīds par indeksāciju, kāda ietekme tam visam būs un tā tālāk, bet tas ir saistīts ar to, Eh, ko jūs vienmēr paši paužat, jūs runājat par uzticamību, par cenu prognozēšanas iespējām un ekonomisko pārstrukturizēšanu. Ja jūs runājāt par katalizatoriem, ka tas viss arī nožņauks auto nozari un tā tālāk. Mēs atceramies, kādas šīs runas bija, bet kas kādreiz tika ieviests Kalifornijā. Tur uh, Uh, mēs pieredzējām, ka nozara var pielāgoties jaunai sistēmai, un mēs varam arī uh, mainīt cenas. Ja mēs zinām, ka uh, eh, cenu, tas nenovedīs pie cenu dēmpinga, proti aplikšana ar nodokļiem, tad mums ir jāsaprot, vai mēs varam kaut kā prognozēt indeksāciju, vai mēs varam veikt uzticamākus aprēķinus un mums ir jādomā nevien par klimata mērķiem, bet ir jādomā arī par attiecīgiem aprēķiniem, kalkulāciju un tie, kas saka, ka klimata pārmaiņas uh, ir ļoti būtiski, tad es domāju, ka šī indeksācija arī ir ļoti labs parametrs. Paldies. Right. Thank you very much. I... Paldies. Es jau nolēma vairs nedot vārdu komisijas pārstāvim, jo laika nav. Astrid, vai jūs vēlties izteikt? Nē, priekšsēdētājs kundze. Nu, vispirms man ir konstatējums tas, ka uh, eh, sociālas grupā ir divas galējas nostājas. Jā, nu, diemžēl tiek pārtraukta runātāja. Tu neesi pārliecinājis savu grupu, atbild Lingas kundze runātājiem no zāles, kas runāja bez mikrofona. Nu, katrā ziņā man ir ļoti grūti, man taču ir rāorganizē kaut kāds vairākums. Taču tā pati grupa nāk lajā ar diviem pretējiem viedokļiem. Nu, viena grupa ir uzstājusies ar vienotu viedokli, tas labi, taču otrai grupai nav vienotu viedokļu. Nu, tad es nezinu, vai es varu rēķināties uh, ar viņiem uh, vienotības vairākumu panākšanā. Es arī. Uh, Eh, no liberāļu grupas referenta, ēnu referenta. Dzirdēju tādu nostājas katrā ziņā ar viņam pateikties. Viņš man sacīja, no liberāļu grupas ēnu referents sacīja, ka viņš gribētu atrisināt kļūdu. ECR ir pret eh, nodokļu noņemšanas vai pret eh, aplikšanas ar nodokļu uz brīvprātīgas principi, katrā ziņā viņi ir par obligāto jūrniecības aplikšanu nodokļu. Citā kalē ir pret, nu, priekšstādātājs kundze man tagad ir jāskatās, kāda būs grozījuma. Nu, tad es mēģināšu mm, panākt vairākumu atbalstu manam ziņojumam, jo neko vairāk es nevaru sacīt, jo Tas, ko šodien te dzirdēju, <laughs> patiesībā neļauj izdarīt nekāds skaidrs secinājums. Jo katrā ziņā es gribētu zināt sociālas grupas nostāju. Tas būtu ļoti svarīgi, lai varētu rast konsensu tādam atzinumam, kas tūlīt pat netiktu izmests padomis eh, papīrgrozā. Um, priekšsēdētāji, paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. novembris, pulkstens 6 vakarā. Un tad mēs izskatīsim grozījumus 19. decembrī, komitejā balsosim 24. janvārī, lai iesniegtu to mārta pirmās sesijas plenāra sēdē. Protams, vērosim, kas notiek padomē. Situācija ir tāda, ka mēs, protams, varam balsot par ziņojumu un uh, atkal ar mums konsultēsies atkārtot, ja viņi lēms kaut ko pilnīgi savādāk, bet katrā ziņā sekosim situācijai un Astrid. Jā, es domāju, jāskatās, kad varēsim saņemt dažādu komiteju atzinumus, jo būtu labi to zināt. Es vēl nezinu, kad šīs pārējās komitejas eh, pieņems savus atzinumus, jo varētu būt dažādi grozījumi, jo, kā redzam, viedokļi svārstās no vienas galējības līdz otrai. Priekšsēdētā, jā, es domāju, būs nepieciešams laiks izskatīt atzinums, ka tie tiks iesniegt, bet tas ir mūsu provizoriskais grafiks, atbilstoši kuram arī strādāsim, bet katrā ziņā mums ir jābūt uh, spējīgiem pielāgoties. Jā, bet mums bija arī strīds ar ITRE komiteju runājot par sadarbību. Nu jā, īstenībā vienīgais, vienīgā problēma tagad ir atrisināta, bet mums ir jāpagaida ITRE komitejas atzinums. Paldies. No, we, uh, we will, uh... Priekšsēdētāji, jā. Gaidīsim tātad un cerams, ka mums būs laiks to visu pārdomāt pirms balsošanas. Tagad pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir Eiropas pusgads ekonomikas politikas koordinēšanai. Referenti Pervanš kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies eh, visām grupām, kas pieņēma šo priekšlikumu atkal skatīt šo jautājumu, jo tas ir aktuāls svarīgs. Mūsdienu situācija ar vienu papildina uh, Uh, informāciju. Runātāja gaida, kad zālē iestāsies klusums. Man jāsaka, ka man nedaudz pārsteidza Ekofina priekšsēdētāju uzstāšanās, jo, kad es viņam nesen jautāju par saistības ar Eiroplus un Eiropas eh, pusgadu. Viņš sacīja, ka tas eh, netika minēts eh, padomu secinājums, kā jau jūs dzirdējāt. Šeit tika minētas trīs atsauces. Bet, nu, katrā ziņā mums vajadzētu šai koordinācijai piešķirt lielāku nozīmi tādu kā salasāmību, uzskatāmību. Es gribētu uzsvērt piecus punktus, kas svarīgi šajā jautājumā. Pirmais ir saistīts ar to, ka komisijas priekšlikums šiet rada vēl papildu procedūru, papildu birokrātisku pasākumu. Un šī, te tā nav runa par pilotu projektu, kuram jābūt ar šiem Eiropas pusgada. Un mēs varam sagaidīt brīdi, kad, Eiropa, kad komisija nāks klajā ar uh, igada izaugsmes pārskatu. Bet katrā ziņā ministriem jau vajadzētu darboties, lai šis Eiro plus pakts tiktu iekļauts igada izaugsmes pārskatā. Mēs nevaram pilotēt Eiropas pusgada ekonomisko politiku ar tādu kā izskatīšanu, jo izaugsmes izskatīšanas ziņojumam ir e, virzība uz izaugsmes pētīšanu. Te mēs, protams, varam to sasaistīt ar Eiropa 2020, tad izlemt, ko to darīt. Otrakārt, veids, kā tiek tagad skatīts e, rezolūcijas bijušais 30. pāns, tur tikta, tika ierosināta īpašas Eirozonas komitejas izveide. Šis priekšlikums kārtējo reizi no daudz puses tika uzskatīts par tādu kā provokāciju. Un kā jūs zināt, es sāku sarakstīties ar eh, mūsu kolēģi no AFCO komitejas. Un tā tad Dāna referents nāca klājā ar kompromisu priekšlikumu, un tajā tika sacīts, ka Eiropas parlamentam būtu jāevolucionē šī struktūra papildus ar komisijas un padomu struktūras evolucionāšanu. Tā tad pēdējā e, Eirozonas samita laikā šīs struktūras ir evolucionējušas ļoti radikālā veidā. Un Eiropas komisijas priekšstādātājs ir paziņojis pagājušajās nedēļas Um, pēdējā plenārsēde, ka tiks uh, uzskatīt uh, jauna, rīkot jaunu uzklausīšanu 23. novembrī, lai, un viņš skaidri norādīja, ka te ir runa par Eirozonu. Nu, kā tad parlaments uzskatīt, kā arī viņam būtu jāpieņem šādas struktūras, nes jums uzdod šo jautājumu? Jo es domāju, ka uh, mēs nevisai apzināmies uh, sekas. Taču nav runa tikai par to. Te, par, te priekšlikums netika izstrādāts, lai sadalītu parlamentu. Pastāv paralēlisms starp uh, pilnvarām un demokrātisko uh, spēju īstenošanu. Uh, reāli tiek risināts problēmas nacionālās uh, parlamentos, mums te nav daudz teikšanas. Uh, Un treškārt ir runa par nacionālajiem parlamentiem. Te es gribētu meklēt zināmu konsensu. Te ir runa gan par to, kā mēs uzskatījām, kāda būs nākošā sanāksme Eiropas ekonomikas un monetārā lietu, e, Eiropas ekonomikas un sociāla lietu komiteja ar nacionālajiem parlamentiem. Varam tikai cerēt, ka tā virzība būs pareizajā virzienā. Un ceturkārt es te pieminu Eiropas parlamenta ieguldījuma raksturu. Tātad, vai mēs pieprasām koplēmuma pilnvaras parlamentam? Es uzskatu, ka ja mēs vēlamies būt uh, konsekventi, jeb koherenti, ja tā franciski varētu sacīt, mēs nevaram izvairīties no debatēm par koplēmumu. Ja mēs esam koplēmēji par eh, sešu tiesību aktu pakotni vai par nākošo uh, direktīvu saistībā ar 136. Pantu, pantu. Taču ekonomiskās politikas pamatakts tiešām ir saistīts ar debatēm parlamentā. Un parlaments strādā pie šī jautājuma jau ļoti ilgu laiku. Kad mēs runājam par Lisabonas stratēģiju, Mēs apmierinājamies ar rezolūciju, kas tika pieņemta grupu institīvas uh, ietvaros uh, pavasar padomis kontekstā. No nu, tā nav nekādas jēgas. Mēs terējam daudz laika un daudz naudas par pilnīgu rezultātu, kas ir pilnīzams nullei. Un jautājums ir šāds. Vai šis parlaments saka kaut ko, kas parlamentam jāņem vērā? saistībā ar politisku ekonomisko virzību. Es nesaku, ka visus ļoti interesē šī virzība, taču vismaz mēs esam par to cīnījušie, un tad mūsu lēmumam būtu kaut kā jāietekmē padomi. Es ļoti labi zinu, ka pastāv arguments, ka koplēmums uh, koplēmuma procedūra nedarbojas trīs mēnešu laikā. Taču, ņemot vērā pašreizējo kontekstu, mums ir jābūt novatoriskiem, mums jārod līdzekļi, instrumenti, lai šo triju mēnešu laikā. Patiesībā tas pat būs mazāk, jo komisija nāks klajā ar savu dokumentu novembra beigā. beigās. Tātad līdz no, starp novembra beigām un martu parlamentam ir jāspēj sniegt lielās vadlīnijas uh, ekonomiskās politikas jomā saistībā ar Eiropas pusgadu vai sauciet, kā jūs to vēlties. Ja jūs turpināt padomēs sacīt vai komisijas sacīt, ziniet, vajadzētu ņemt vērā Eiropas parlamentu, tad no tā nekāds jēgas nebūs. Un visbeidzot, konvencija un līgums, viss tas, kas attiecībā, ka tas, protams, ir debašu objekts eh, pagājušās nedēļas padomu sanāksmē trešdien. Tātad eh, es varētu sacīt zināmi, zināmā mērā politiski nekorekti, paužot savu skaidru nostāju. Es domāju, es saprotu, ka padomē daudz valstis, kas nav uzskatāms par viss uh, eh, nenozīmīgākajam, grib līguma pārskatīšanu. Un padomu secinājumos tika izmantot šis termins ierobežotus līguma, ierobežotas līguma izmaiņas, jeb grozījums. Kad mums ir Eiropas stabilitātes mehānisms, tad eh, te nav nekāda izņēmums, jā, jāvirzās ātri, ir jāsaka, ko no nu mums gaida. Taču es te būtu piesardzīgi gan par to, uh, vai būtu nepieciešama līguma izmainīšana, vai tas pieprasītu konvenciju. Mm, tad jautājums par to, kurā brīdī tas notikt, padomas kalendārā, kā tas tik iekļauts. Taču es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jāsagatavojas šīm diskusijām. Ja tas šīm diskusijām nesagatavojas, tad tā ir padome un zināms dalību valstis padomēji, kas noteiks, kādas būs šīs izmaiņas līgumā taču līgums paredz, ka Eiropas Savienība var darboties Eiropas ekonomikas eh, labā, eh, efektīvi un kopīgiem spēkiem. Un tādā veidā tad mēs īstenojam demokrātiju. Tā tad vai nu mums ir iespēja neko neteikt un uh, gaidīt vienkārši, ka saņemsim kādu ceļu kārt no padoms, vai arī secināt, kas pat laba norisinās, iesaistīties diskusijās un sniegt savu ieguldījumu. Lūk, šādi ir elementi, ar kuriem nāk, gribēja nākt klājā jūsu uh, klātbūtnē, un ir arī kompromiss, ar kur nāk klājā. Un es ierosinu grozīt dažas lietas. Es zinu, ka šajā komitejā pastāv konsens sešu tiesību aktu kopums un tikai tas nekas vairāk. Un es uzskatu, ka šis kopums ir jāpapildina ar Eiropas padomis, eh, Eiropadoms un Eiropas komisija priekšsādātāju paziņojumiem. Un raugoties padomu secinājumos, tur ir skaidrs sacīts piektajā rezumē pantā, ka koordinācija un uzraudzība budžeta un ekonomikas jomā paredz ļoti precīzes, precīzes pasākumus, ne tikai saistībā nesen pieņemto ekonomikas pārvaldības pakotni. Tā ir jāizteno. Tātad es gribētu ierosināt, sekot šīs padomas secinājumiem šai deklarācijai. Protams, ka dažiem no mums patiktu palikt tīri pie šī seksu, sešu tiesību aktu uh, kopumu, tas arī viss me before long. Uh, priekšsēdētāji, Žanpaul lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka ja mēs vēlamies, lai šīm parlamentam būtu kāda jēga, tad mums ir jāprot paredzēt notikums. Nu jau pirms vairākām nedēļām vai mēnešiem, katreiz, kad es satiekos ar pilsoņiem, katreiz, kad es satiekos ar žurnālisti, viņi saka, taču ko dara parlaments. Alī, arī Frans 4 uh, eh, kanālā šāds jautājums man tika uzdots. Un man ir jāsaka, parlaments apzinās, balsojot par eh, savu lomu, balsojot par rezolūcijām, paziņojumiem un tā tālāk. Un patiesībā nekāds liels jēgas no tā nav. Taču šodien visi saprot, ka Eiropā pastāv demokrātijas trūkums, un tie, kas ir pret Eiropu, to izmanto, lai norādītu ar pirkstu uz parlamentu, un viņi runā par, pa, par Eiropas parlamentu, jo to taču ievēlējuši tiešajās vēlēšanās uh, pilsoņi, un tas arī atbilst uh, nacionālajai parlamentu lomai. Un lēmumi, kas norāda uz mūsu lēmumu, lēmumu, kas norāda uz mūsu vērtībām, un šos lēmumus pieņem valdības eh, vairākos līmeņos ar starpnieku palīdzību. Un es domāju, ka šis brīdis ir pietiekoši smags, pietiekoši kritisks, lai mēs uh, uzdot sev jautājumu, kādu lomu mēs šeit gribam un kādas, kādas ir šelšanās mūsu vidū. Es domāju, ka ir eh, divas virzības, kas jāņem vērā šajā ziņojumā. Pirmkārt, kas ir jādara saistībā ar pastāvīgajām tiesībām un kas ir jāgroza, lai nodrošinātu mūsu Eiropas Savienībai stabilāku demokrātisko bāzi. Un runājot par referents sacīto, par apakš komiteju. Es zinu, ka manā grupā visi uzskatīja, daudzi uzskatīja, ka no tā nebūtu jēgas, ka daudzas dalībvalstis, izņemot divas dalībvalstis, eh, kļūst par Eirozonas valstīm. Un, protams, ka tās interesē pasākumi, kas tiek ņemti spērti īstenošajā jomā. Tāpēc būtu vērts ņemt vērā tās evolūcijas, kas notiek Eirozonas organizācijas līmenī. Un manā skatījumā būtu vērts pieminēt savu veidu spoguļu organizāciju, kas notiek dalībvalstīs, kas notiek parlamentā. Tas būtu risinājums, kaut arī šodien tas vēl nav perfekti īstenojams. Un otrkārt šī te koplēmuma trūkums. Es uzskatu, ka mani pirmie novērojumi ļauj secināt, ka koplēmums ir jāaktivizē saistībā ar ekonomisko orientāciju. Taču runāsim pragmatiskāk. Mēs runājam par grafikiem, par termiņiem. Mēs nedrīkstam te nogrimt bezgalīgās diskusijās, kuras es neesmu būtu, ka no parlamenta nav jēgas. Arī būtu jāizvairās no mātu skaldīšanas, kas būtu nerealistiska, nejēdzīga, kas neatbilstu tam, kādas prasīšanas izvirst ekonomiskā situācija Eiropas līmenī šodien. Tātad ir arī jābūt radošiem. Katrā ziņā mans personīgais viedoklis ir tāds, ka šajā ziņojumā būtu jāatsaucas uz koplēmu metodas meklējumiem. Varbūt parlaments nav vienīgā atbilda, taču jāizveido steidzamības procedūra, kas iekļaut vienus un citus, lai parlaments. Es, man, protams, žēl, ka te daudzās jomās nav vairākuma, taču, lai tomēr parlamentam būtu sava liela loma, lai mēs nodrošinātu nākotni jo šodien bieži vien sabiedrībā valda pretējs viedoklis. Un te var runāt par to, kas tika pieņemts vai netika pieņemts uh, Eiropas samitā. Taču mūsu parlaments nedrīkst vienkārši akli sekot pieņemtajam. Varbūt te varētu runāt par zināmu kultūras revolūciju, taču vai katru dienu mēs saskaramies ar tāda situācija. Vai katra diena, katra stunda mums nenorāda uz to, ka mūsdienu pasaulē mums ir jāpārskata zināms koncepcijas, lai būtu mūsu uh, atbildības augstumos. Paldies! Uh, Priekšsēdētāji, paldies! Darb, vai jūs uzstāsties Vikijas vārdas vārdā? Nē, tad tālāk došu vārdu Filipam. Sorry for having missed. Uh... Atvainojos, es atstrīdēju par to, ka nebija šeit laikā. Es atbildu Žanam Polam, jo tu runāji franciski, tā tad es arī atbildēšu franciski. Esmu priecīgs eh, dzirdēt par to, ka Eiropas, start, pa, Eiropas tautas partija izskata koplēmuma iespējas. Te nav runa par mikromanagementu tikai. Ņemsim vienu citu paraugu. Šodien, kad mēs runājam par konkurētspēju, mēs ļoti labi zinām, uh, ka Eiropas centrālās bankas izpratnē konkurēt spēja ir saistīta ar algām. Nu, nevarētu sacīt, ka algas neietekmē konkurēt spēju. Taču katrā ziņā eh, konkurēt spēja ir, eh, to sastāda algas. Tātad mums, kā parlamentam, ir jāspēj sacīt, tātad mēs izcenojam savu diagnostiku, dažās dalībvalstīs, piemēram, konkurētspējas problēmas, un mēs nāk lēmē priekšlikumiem, kāda rīcība ir jāizteno, vai tas būtu saistīts ar algām, vai ar energoefektivitāti, vai ar produktivitāti, resursu efektivitāti. Es uzskatu, ka parlaments var nāk klajā ar uh, um, vadlīnijām komisijai šai ziņā, lai komisija varētu izvērtēt dažādu dalībvalstu rīcības plānu. Un tā ir mūsu pievienotā vērtība. Un te nav runa par mikromanagementu, ka, būtu, ka Portugālē jādara kaut kas tas un citai valstī kaut kas cits. Runa nav par to. Tātad mums ir šī politiskā loma nāk klajā ar rekomendācijām, ka patiesībā šīs rekomendācijas tālāk tad komisija nodotu savā ziņā. Mm, savā ziņā mēs skaidrojam pilsoņiem attiecīgās valstīs, kā tas tiek darīts. Un tās tad būtu mūsu demokrātiskās pilnvaras. Tādas mums pastāv. Būtībā te šodien par to tā tad mums Tas ir būtiski svarīgs elements. Šodien vēl jau vairāk. Es redzu, ka šodien šis ekonomiskās pārvaldības jautājums ir pašas demokrātijas kodols. Tātad te ir runa par demokrātiju, par leģitimitāti. Cik leģitīms šis demokrātis šis process ir mūsu pilsoņu acīs? Es esmu priecīgs par to, ka Eiropas Tautas partija gatava apspriest šo jautājumu, un Eiropas parlamentam būtu jāpieņem ideoloģiski sabalansētāka nostāja, vai mēs te runātu par tirgus ekonomiku, lai tas būtu um, līdzvērtīgs partners arī komisija padomē. Tātad es varu tikai atbalstīt uh, referentes pervenšu deres uh, priekšlikumu un es ceru, ka šis ziņojums šai komitē tiks pieņemts ar lielu valsts vairākumu. Vai mēs runājam te par eirozonu vai valstīm ārpus eirozonas, mums ir jāattīstās tālāk. Mums ir jānodod skaidrs vēstījums un nevajag sarežģītu situāciju. Es gribētu atgādināt, ka man, manā skatījumā nav runa par desmit un 17, bet reāli runa par 25 valstīm un divām valstīm. Tātad līgumā ir norādīts, ka divas valstis vispār negrib apspriest šo eirozonas jautājumu. Un manā skatījumā ir jādomā par visiem ekonomiskās pārvaldības mehānismiem attiecībā uz 25 dalībvalstīm. Jo, ja tā nebūs, tad astoņām citām dalībvalstīm mēs tā kā nosūtām vēstījumu, nu, jūs jau šim klubam nepiedarēsiet. Taču monetārās integrācijas labad mums ir jādomā par visiem pasākumiem attiecībās 25 dalībvalstīm. Tātad vēstījums, kas šodien jānosūta astoņām dalībvalstīm, kas jau ir uzlikuši savu parakstu, mēs jūs gaidām. Paldies! Uh, uh Priekšsēdētāji, paldies! Teorētiski mums vairs nav laika šīm debatēm, bet došu vārdu vēl Šuntis kungam, lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε... Κολέγοι. Runājot par Eiropas pusgadu, ir izskanējuši jau daudz viedokļi. Es uzklausīju uzmanīgi gan referenti, gan citus kolēģus. Mēs arī e, dzirdējām, izskanam vārdus demokrātijas principi. Un būtu jauki, ja diskusijās varētu piedalīties arī padoms un komisijas pārstāvi. Es uzskatu, nu, man šķiet, ka citi kolēģi arī varētu man piekrist, ka īstenībā bažas vēl nav izgaisinātas, ka semestrs nav paveicis pilnīgi visu. Mēs te varam runāt par demokrātijas trūkumu. Diemžēl komisija un padome, kā jau referents parasti norādīja, ka viņi to uzskatīja par kaut kādu procedūru, kaut ko ārpus uh, normālā, normāliem parametriem, nevis uh, par kaut ko ikdienišķu. Mums vajadzētu padomāt, kā mazināt demokrātijas trūkumu. Eiropas parlamentam šeit ir jāspēlē lielāka loma. Eiropas pusgads ir tikai sastāvdaļa no plašāka ko, politikas jo, kopuma, kas ir īstenots, lai varētu cīnīties pret krīzi. Īsnībā mēs esam atstāti ārpus uh, spēles, mēs šajā jomā sēžam uz rezervistu soliņa. Mums taču ir aktīvāk jāsadarbojas arī ar dalību valstu parlamentiem. Un, protams, jāņem vērā tas, ko domā mūsu pilsoņi. Nu, paskatieties, kas notiek Grieķijā. Tiek runāts par referendumu, bet to neierisināja valdības partija. Un, protams, paziņot par referendumu organizēšanu, premjeras uh, sastapās ar pretestību. Un Un komisija arī darbojas aplāmi tā saka, ka ir jāietaupa, ka savādāk viņi neko nesaņems, un uh, palīdzība arī tiks piegriezta. Bet ņemot vērā to, kas norisinās Grieķijā. Eiropas uh, institūcijām ir jā, jāizpilda šis demokrātijas trūkums, jāņem vērā pilsoņu intereses. Un tādas problēmas, kas uh, tagad pastāv Grieķijā, var pārmesties arī uz citām valstīm. Mēs runājam par Itālijā, par to, kas notiek Itālijā. Nu, tas viss ir tā ļoti raksturīgi. Mums ir vairāk, jāparūpēs, lai citi vairāk uh, ieklausītos tieši parlamentā. Bet ja visu lēmumu tagad tiks pieņemt šādā manīrē, tad domāju, ka daudz ko nepanāksim. Un visbeidzot, man pēdējā piezīme. Είναι φανερό ότι για να καλυφθεί αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα, διαβάζετε, Mēs varam secināt, ka, protams, pastāv demokrātisks deficīts, un kādi tad ir tie scenāriji, ko mēs varam ieskicēt. Tas viss varētu pārmesties arī uz citām valstīm, jo līgumos šādas procedūras nav paredzētas. Un ja viena valsts tiek izmest no Eirozonas, kas tad notiks? Šādu precedentu nav bijis. Un, protams, tas viss arī eiro padara kā valūtu mazāk pievilcīgu. Tas noved pie nemieriem, pie nepārliecinātības. Un tagad mēs te dalām valstis, eh, valstīs, kas ir eirozonā un nav eirozonā, un eirozonā ir krīze, bet mums ir jāsaprot, ka daudzas valstis, kas kādreiz vēlēs iestāties eirozonā, to vairs negrib. Un ja mēs nemainīsim savu politisko domāšanu, mēs uh, saprotam, ka līgumi arī tiek mainīti pēc sirds patikas, un Eiropas parlaments vienkārši tiek atstāts uz rezervistu soliņa. Mēs nevaram pieļaut šādu domāšanas paradigmu iesakņošanos. Jā, tas nav īsti demokrātiski. Paldies par uzmanību. Um, Priekšsēdētāji, gribētu vērst jūsu uzmanību faktām, ka mums ir vēl viens punkts darba kārtībā, kas ir pietiekami svarīgs, jo par to ir jābalso pirmdien. Man šķiet, mums varētu būt arī daudz diskusiju par to, tā kā lūdzu nākamā runātāja īsts komentārs. Pavisam īsi. Es gribēju runāt par diviem jautājumiem. Es esmu publiski paziņojusi, ka es neatbalstu nekādas izmaiņas vai reformas Eiropas Savienības dibināšanas līgumā patreiz, jo domāju, ka mēs vēl neesam pilnībā izmantojuši visas institucionālās iespējas, jo pastāv politiskā nevēlēšanās to darīt, bet tas ir cits jautājums. Bez tā man šķiet patreiz nav īsti skaidrs, kāda veida izmaiņas līgumā varētu tikt izdarītas procesa beigās. Es citēju, ka Eiropas parlamentam ir jādod savs atzinums un jānodefinē idejas vai vadlīnijas, kas varētu būt par pamatu eventuālajām līkuma izmaiņām vai reformām, ja tā varētu to nosaukt. Man bija prieks dzirdēt Gozesa kunga piezīmes šajā sakarā, un tādēļ domāju, ka ir pamats cerībām par vienprātības panākšanai. Otrakārt, par Eiropas parlamentu lomu. Tā noteikti ir jānostiprina, bet Eiropas parlamentā, parlaments kā institūcija ir jārespektē domāju, ka pastāv plaša vienprātība makroekonomikas uh, nepilnību definējumā. Šis teksts tika apstiprināts vienlaicīgi ar sešu likumdošanas aktu pakotnes apstiprināšanu, un es eh, gribētu zināt, vai mūsu komiteja seko šī aspekta attīstībai, kā mēs sekojam tam, ko ekofīn lēm šodien vai lēms rīt, jo dažādas baumas klīst apkārt un pastāv domas par to, ka viņi varētu izmainīt tās idejas, kur sākumā atbalstīja parlaments un par kurām tik panākt vienošanās ar eh, komisiju un padomi. Es gribētu uzstāt, lai mūsu komiteja rūpīgi seko tam, kas notiek šodien un kas notiks rīt ekofinā, it īpaši jautājumos par konkurenci un kā komisija interpretē to, ko esam nolēmuši. Paldies! Um, okay, thank you. And... Priekšsēdētāji, paldies. Došu vārdu Bereša kundzei īsam rezumē. Paldies. Moi, Gribu pateikties komēģiem daudz, dzirdēju komentārus, gribētu tikai piebilst vēl vienu lietu eh, koplēmumu jautājumam. Protams, svarīgi ir eh, ieņemt mums mūsu lomu, mm, sakojot mans piedāvātajām ievirsim. Protams, klasiskais modelis šāda veida struktūrā nebūtu izmantojams, taču ekonomikas sociālajā komitejai E, es jau sacīju, ka es esmu izmantojusi savu veidu koplēmumu procedūru e, nodarbinātības vadlīnija. E, starp abiem pasākumiem gan bija vasaras brīvlaiks, taču es redzu, ka pastāv labā grība to darīt vēlreiz. Un mm, mums līdz ar to ir jāmaina mūsu prakse, mūsu rīcības paradumi. Un mūsu ambīciju līmenis arī to pieprasa. Paldies! Okay, well, thank you very much. Priekšsēdētāji, paldies! Atgādinu, ka mēs balsosim pirmdien Strasbūrā komitejā par šiem jautājumiem. Tagad došu vārdu kolēģim. Uh, kurš pārņems vadības grožus no manis. Tālāk nākamais jautājums par korporatīvās vadības satveru Eiropas uzņēmiem. Foksa kungs nav šeit, un tagad došu vārdu kolēģim, kurš aizvieto Foksa kungu. Foksa kunga vilciens eh, kopā ar viņu diemžēl kavējas, tādēļ nolasīšu eh, viņa uzrakstīto uzrunu. Vispirms Foksa kungs atbalsta komisijas zaļo grāmatu par Eiropas Savienības korporatīvās vadības satveru. Uh, Ņemot vērā finanšu krīzi, ir skaidrs, ka ir nepieciešams izmaiņas gan uzņēmumu vadības kultūrā, gan arī regulējumā. Bet šīm izmaiņām ir jābūt samērīgām, raugoties uz korporatīvās pārvaldības jautājumu ir jāizšķir starp to pieeja, kas tiek realizēta attiecībā uz lielām finanšu institūcijām un to, kas attiecās uz citām biežāk kotētajām sabiedrībām. Kad um, mēs uh, apstiprinājām ziņojumu par korporatīvo pārvaldību, valdības uzsvēra, ka samērīgumam ir jābūt pamatā jebkurai pieejai risinot korporatīvās pārvaldības jautājumus. Korporatīvās pārvaldības struktūra daudzveidība Eiropas Savienībā un pieejas daudzveidība, ko dalībvalsts realizē regulējot šīs struktūras, kā arī atzinot to, ka viens izmērs nedara visiem, uh, mums vajadzētu domāt par šo samērīgumu, lai nekaitētu finanšu institūcijām. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja mēs vienojamies, ka finanšu institūcijām ir jāievēro augsts darbības standarti to sistēmiskās dabas dēļ, tad mēs saprotam, ka arī citām korporatīvām struktūrām ir jādarbojas mazāk ierobežojušās un vairāk elastīgās struktūrās, un mēs nedrīkstam kaitēt Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspējai. Džuri uh, ir, uh, tad um, tiesa komiteja ir vadošā šajā jautājumā, tādēļ mūsu ietekme ir visai ierobežot, bet mums ir jāpievērš uzmanību sekojošiem punktiem. Un Fokskunga pieeja ir šāda. Ir jārespektē esošo ietvaru daudzveidība, kā arī individuāli kotēto uzņēmumu daudzveidība. Mm, tāpat būtu jāpieņem likumdošana, kas paredz uzņēmumu pilnu atskaitīšanos akcionāriem, tāpat būtu jāiet, jāatspoguļo šīs izmaiņas uzvedības kodeksos. Akcionāru loma ir jāpalielina, un akcionāri ir jāinformē tad, ja uzņēmums atkāpjas no ierastās labās darbības prakses. Uh, Tāpat ir nepieciešams vadības kodeks institucionālajiem investoriem, būtu jāpārskata esošā likumdošana, kas varētu novest pie īstermiņā mēķu realizēšanas. Foksakungs cieši strādā ar um, jūrī komitejas referentu Budīkungu, lai uh, viņa viedoklis tik ņemts vērā, un Fokskungs labkārt uzvalsīs citu deputātu viedoklis, ir tīpaši ēnu referentu viedoklis. Paldies! Fine, thank you. Um, I'll ask now um, Gal... Siklunas kungs. Galpels kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es īsumā gribētu vispirms pateikties Foksa kungām par paveikto darbu, un man ir liels prieks, ka mēs runājam par šo tēmu. Jo ir ļoti svarīgi runāt par uzņēmumu pārvaldību, jo tādējādi mēs varētu uzlabot arī iekšējo tirgu. Es piekrītu referentam, ka šis jautājums ir jūtīgs, jo Atsevišķas regulējuma jomas eh, atrodas dalību valstu valdību eh, kompetences jomā. Visai reti nāks saskarties ar tēmu, eh, ko sabiedrības eh, viedoklis sagaida, lai mēs risinātu. Tātad te ir trīs svarīgi jautājumi - direktoru valde, eh, akcionāri un samērīguma princips. Vispirms tātad par um, direktoru šo padomi. ir ļoti svarīgi noteikt ne tikai direktoru padomes sastāvu, bet ir jādomā arī par diferencētu pieeju, ņemot vērā uzņēmuma mērogus, neuzliekot pārāk lielu birokrātisko slogu. Otrs jautājums ir par biržā nekotētajiem uzņēmumiem, kuri tomēr ir ar lielu ekonomisko potenciālu, bet kur darbība vēl netiek tiesiski regulēta. Foksa kungs risina šo jautājumu no kodeksa viedokļa, bet ir ļoti svarīgi atcerēties, ka šādu pieeju der tikai tad, un tā ir korekta tikai tad, ja tā nav pretrunā ar citām normām vai iekšējā tirgus normatīviem, vai arī, ja netiek pārkāptas citu tirgus dalībnieku intereses. Vēl viens svarīgs jautājums, ko būtu nepieciešams izvērtēt, ir jautājums par to, vai uzņēmumu vadība varētu tikt apvienota ar ciešāku valsts uzraudzību vai ārējo novērtēšanu. Šajā gadījumā es būtu visai piesardzīga risinot šo jautājumu. Un tas atspogļojas arī atzinumā. Komisijas zaļajā grāmatā ir pieminēts jautājums uh, par uh, sieviešu īpatsvaru direktoru uh, padomē. Uh, Es domāju, ka tas nav pats svarīgākais jautājums, jo tas novirz uzmanību no daudz svarīgākiem jautājumiem. Rezumējot, var teikt, ka efektīva uzņēmuma pārvaldības sistēma ir nepieciešama un būtu jānosaka arī jau iepriekš kritēriji. Un, protams, direktoru padomei ir jānes atbildība par uzņēmumu darbību. Būtu svarīgi norādīt, ka ziņojumā ierosināt tajos pasākumos būtu jāņem vērā tas, lai netiktu palielināts birokrātiskais sloks. Zaļā grāmata nosaka mērķus, bet tajā netiek pieminēti pasākumi, ar kuriem šos mērķus sasniegt. Un savos grozījumos mēs gribētu, lai tas tiktu atrisināts, un es gribētu vēlreiz apsveikt referentu kungu. Paldies! Paldies! Es esmu ēnu referents no sociāls demokrātu grupas, es arī gribētu pateikties Foksa kungām par ļoti interesantiem priekšlikumiem. Es domāju, tas varētu kalpot par pamatu labam ziņojumam. Korporatīvai pārvaldībai ir jābūt pietiekami elastīgai, pievēršot īpašu uzmanību maziem vidējiem uzņēmumiem, un es atbalstu referenta piezīmes attiecībā uz to, ka mums vajadzētu atbalstīt komisijas priekšlikumu par ceturkšņu pārskatu un ziņojumu iesniegšanu maziem vidējiem uzņēmumiem, kā arī rīcības uh, kodeksu uzlabošanu un pilnveidošanu. Kas attiecās uz šo principu ievēro vai paskaidro, varbūt eh, tas ir nedaudz pārspīlēts šeit. Tātad te tiek pieņemts, ka uzņēmumi dod detalizētu un specifisku izskaidrojumu, tad, ja tie atkāpjas no korporatīvās pārvaldības kodeksa. Komisijas zaļā grāmata izmanto uh, pētījumu konstatējums par uh, šo korporatīvo pārvaldību, kur ir identificēti trūkumi, piemērojot šo principu ievēro vai paskaidro. Gribētu vērst jūs uzmanību uz Zviedrijas korporatīvās pārvaldības kodeks, kur tiek pieprasīts uzņēmumiem paskaidrot, uh, Uh, kuras uh, no, normas, kuras noteikums tās tie, tie nav ievērojuši un kāda risinājuma tikuši piedāvāti. Es domāju, tas būtu piemērotāks risinājums. Man ir prieks redzēt uh, arī komisijas aļajā grāmatā ierosinājumu par to, ka uzņēmumiem ir jāatklāj atalgojuma politika un to, kā tiek atalgot uzņēmumu direktori, kā arī ir jāatspoguļo akcionāru balsojumu rezultāti par atalgojumu uzņēmumā, kā arī neatkarīga komiteja izveidošana, kas strādā pie atalgojuma jautājumiem gadījumiem. Es domāju, ka tas varētu. Um, iz, izskaust šos trūkums, kas patreiz um, ir attiecībā uz atalgojumu caurskatāmību, tālāk par akcionāru balsošanas tiesībām. Šeit piekrīt komisijas uh, priekšlikumam par to, ka ir jāatklāja akcionāru identitāte. Tālāk par darba ņēmēju akcionāru mm, principu iestrādāšanu. Tas noteikti samazinātu sociālo spriedzi un uzlabotu darba efektivitāti. Un es gribētu aicināt dalību valsts atbalstīt eh, šādu mehānismu ieviešanu, veicinot to ar atbilstošu nodokļu režīmu dalību valstīs. Paldies! Priekšētājs izslēdz mikrofonu. Tālāk došu vārdu uz zaļo grupas vārdā Svenām. Um, um, just replacing our shadow. I'm Gigaldu kungs, daži komentāri Epinga kungām, arī es aizstāju aizvietojumā kolēģi. Daži aspekti, kam gribētu pieskarties. Protams, pastāv zināma spriedze. Viss pirms par to, ka mēs dodam priekšroku situācijai, ka tiesiskais regulējums tiek izmantots tikai tad, ja citi regulējuma instrumenti nav pie, bijuši pietiekami efektīvi. IMCO priekšlikums ir visai interesants, mēs to atbalstīsim. Tas uh, paredz to, ka finanšu krīze pierādīja, ka esošās korporatīvās pārvaldības principi ir izrādījušies neefektīvi, un tie ir balstījušies uz ievēroju paskaidro pieeju, un varam secināt, ka tiesiski saistiešas normas ir nepieciešams, un tās ir jāpapildina ar nesaistošu regulējumu, kas būtu labākās prakses kodeks, kā arī būtu jāpastiprina uzraudzība ne dalībvalsts un Eiropas savinības līmenī, tālāk par atalgojumu. Mēs uzskatām, ka tirgi ir izrādījušies neefektīvi, nosakot atbilstošu atalgojumu līmeni augstākajam vadības ešalonam, un mēs aicinam nodrošināt lielāku caurskatāmību un noteikt obligāti saistošas normas, lai nerastos šī plaisa attiecībā uz ilgtspējīgām atalgojuma schēmām un neatiecināt to tikai un vienīgi uz finanšu sektoru, bet uz uzņēmiem visās nozarēs. Uh, Ilgās un garās diskusijas par šo dzimumu vienlīdzīgu pārstāvniecību augstākā ranga vadības ešalonos mēs uzskatām, ka efektīva un inovatīva pieeja ir jāatbalsta Un mēs aicinām komisiju izstrādāt saistošas normas, kas nodrošinātu vienlīdzīgu mm, dzimumu pārstāvniecību vadības valdēs, bet mēs redzam, ka patreizējais nesaistošais regulējums to nespēja nodrošināt. Bez tam mēs uzskatām, ka atzinums ir tendenciozs attiecībā uz akcionāriem. Korporatīvā pārvaldība nozīmē daudz ko vairāk nekā tikai akcionāri interešu ievērošanu. Mēs uzskatām, ka, protams, akcionāriem ir jāpiešķir lielākas ietekmes iespējas, lemjot par uzņēmumu darbību, un viņiem būtu jādod savus ieguldījumus, lai korporatīvā pārvaldība kļūtu atbildīgāka. Visbeidzot, mēs uzskatām, ka korporatīvā pārvaldība nav tikai akcionāru vai vadītāju atbildība, tā ir visu iesaistīto pušu atbildība. Te iet runa par darbaņēmējiem, klientiem, sociālajām, nevalstiskajām organizācijām. Tiem visiem kopā vajadzētu izvērtēt, vai korporatīvā pārvaldība atbilst uzņēmumu ilgtermiņa interesēm, kas nozīmē arī tālāku caurskatāmību tīpaši lielajos uzņēmumos. Un tas nozīmē, ka akcionāru iesaistīšana lēmumu pieņemšanā atbilst akcionāru ilgtermiņa interesēm. Bez tam mēs domājām, ka atzinums varētu būt arī līdzsvarotāks. Paldies, mums ir palikuši jau tikai divas minūtes, saka Skikluns kungs. Referenta pārstāvis. Uh, Jā, paldies. Es noteikti nodošu jūsu komentārus Foks kungam, bet īpaši Gigola kungu teikto, jo tas noteikti kalpos kā laba viela pārdomām. Un es esmu pārliecināts, ka referenta mērķis nav bijis uh, vadīt uzņēmums no augšas nekādā gadījumā. Bet, protams, ja jūs eh, gribat eh, zināt, kāds ir viņa detalizētāks viedoklis, jūs varat kontaktēties ar Foks kungu uh, turpmākajās dienās. Priekšsēdētājs. Uh, Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. novembris, 12. pusdienā, tālāk 29. Mm, atzinums, balsojam ekon 2. decembrī, jūra komitejā 26. janvārs nākamā gadā. Un plenāri sēdē mēs šo jautājumu skatīsim. Uh, Mārta pirmajā sesijā. Nākamā sanāksme pirmdien 14. datumā, 2007. vakarā. Paldies! Jā.